Meine Damen un Herren. Dāmas un kungi, dāmas un kungi, vēlējos jūs sirsnīgi sveikt. Pirmajā mūsu darba sanāksmē pēc vasaras brīvdienām redzu kolēģis, kas ir ļoti labi atpūtušies, atguvuši spēkus, un es ceru, ka viņi tieši tā arī savu atvaļinājumu izmantoja. Šķiet, ka daži vēl joprojām ir atvaļinājumā. Nu, Viņi cerams drīz ieradīsies, bet mums katrā ziņā vajadzētu jau sākt darbu, lai izmantotu uh, mūsu rīcībā atvēlēto laiku un pievērstos likumdošanas darbam. Gribēju pavaicāt, vai kāds vēlas kaut ko pateikt par darba kārtību, kurā izņēmuma kārtā nav nekādu izmaiņu. Rūbiga kungs, tomēr jūs vēlties kaut ko teikt. Nu jā, uh, Vēlējos eh, pavaicāt, nākamā nedēļa ceturtdiena ir eh, paredzēta sanāksme tikai uz pusdienu. Kā mēs esam plānojuši organizēt eh, balsojumu? Man šķiet, ka parasti tas notiek otrajā sanāksme dienā. Es domāju, būtu ļoti jauki, ja mēs to zinātu jau iepriekš, kā ir paredzēts organizēt darbu. Labi, to mēs noskaidrosim, saka priekšsēdētājs. Es uh, esmu dzirdējis, uh, kā ir paredzēts organizēt, saka priekšsēdētājs, bet vēl īsti skaidrība nevalda. Uh, tagad vēlējos jum, lūgt jūsu piekrišanu. Mēs ar koordinatoriem apspriedāmies par darbu 2012. gadā. Protams, 2012. gads vēl nav pienācis, bet mēs vēlamies atvieglot savu darbu un visu saplānot jau saulēcīgi. Un politikas nodaļa iepazinās ar mūsu darba kārtību, un viņi tur visu īstenībā sajauc vietām. Kas man uh, šķita eh, tā ļoti uzkrītoši, mūsu eh, sanāksmes, kas, ir, kas bija ieliktas pirmdienās un otrdienās, ir pārlikts uz trešdienām un ceturtdienām. Un kas man traucēja visvairāk, ka tās ir ceturtdienas pēcpusdienas. Nu, Es īstenībā zinu, ar ko tad mums ir jārēķinās, un jūs, protams, arī par to esam, esat informēti. Tādēļ mums vajadzētu lūgt, lai sekretariāts parunātu ar politikas nodaļu, lai viņi mainītu vismaz dažus šos grafikus. Politikas nodaļas priekšlikums man nešķiet pārāk labs, lai izteiktos vēl tā maigi. Uh, un es ceru, ka viņi varētu mums piekrist dažas no šiem. Uh, dažas no paredzētajām sēdēm atkal pārlikt atpakaļ uz pirmdienu un otrdienu, jo ceturtdienas pēcpusdienas, nu, pārsvarējā ir diezgan pilnas. Un ja vēl eh, ir jāorganizē kaut kāda uzklausīšana, tad tas vispār ir pilnīgi bezjēdzīgi. Kolēģi, ja neviens man neiebilst, es lūkšu jūsu piekrišanu un atbalstu. Uh, lai mēs varētu kaut ko uzlabot, mums eh, tagad ilgi vairs arī nav jākavējas pie dažādām detaļām un eh, varēsim ķerties taisnu pie, pa taisno pie darba. Trešais darba kārtības punkts. Eh, Kārls Fonteins, Berek organizācijas direktors, priekšsēdētājs. Un saskaņā ar pirmo darba kārt, saskaņā ar trešo darbkārtības punktu viņš pastāstīs par Eiropas elektronisko sakaru regulatoru organizācijas jeb BEREG darbību. Pēc tam dosim vārdu arī komisijas pārstāvim. Sveicu pie mums Tārāvas kungu, kas stāstīs par viesabanēšanu, un Forteina kungs arī dažas vārdas bildīs par to, un pēc tam e, varam organizēt diskusijas. Ja viss ir viens prātis, mums ir pietiekami daudz laika. Uh, Uh, lai par to apspriestos, bet uh, būtu ļoti jauki, ja mēs varētu abus tematus apkopot un apspriesties par tiem kopīgi. Tā tad sākumā Fonteina kungs. Berek priekšsēdētājs pastāstīs par uh, organizācijas aktivitātēm. Fontēna kungs gribēju jūs sveikt mūsu vidū. Priekšstādātājs pārteicās un pirms tam nosauca Fonteinu kungu par Bereka kungu un atvainos, ka jā, pagaidām vēl cilvēks nesauc organizāciju vārdā. Lūdzu, Fonteinu kungs. Paldies, Itris kungs! Good morning, ladies and gentlemen! Labrīt, dāmas un kungi, un paldies, protams, priekšsēdētāji par ļoti laipniem vārdiem pašā sākumā, jā, jā, jā, un es Eh, personiski un mana organizācija Berek eh, esam ļoti pateicīgi par iespēju piedalīties šajā sanāksmē. Mēs uzskatām, ka tas ir ārkārtīgi svarīgi, jo Berek, kas ir eh, Eiropas elektronisko saka regulātora organizācija, mēs sadarbojamies ar komisiju un padomu, protams, arī ar parlamentu, un es ceru, ka ar parlamentu tikšanās būs visnotaļ regulāras. Pirmkārt, es jums pastāstīšu par 2010. gada atskaiti un pastāstīšu par to, kas līdz šim ir izdarīts 2011. gadā. Mēs esam diezgan jauna organizācija, un redzēsiet, ka jau tagad ir panākts progress. Un tad vēlāk, pēc tam, kad uzstāsies komisija, es jums sniegšu informāciju, pamatinformāciju attiecībā uz uh, uh Berek uh, priekšlikumiem par viesabonēšanas regulas grozījumiem. Manuprāt, uh, ir īstais brīdis par to spriest, jo tieši vakar mēs publiskojam savas rekomendācijas attiecību uz viesabonēšanas regulas pārskatīšanu. Nu, vispirms runāsim par pagātni, par 2010. gadu. 2010. gada atskaite, kas ir apstiprināta šī gada maijā, ir uh, jums pieejama. Un Džon Dorgeti, kas ir mans kolēģis no īrijas, vadīja Bereku. Un, kā jūs noteikti zināt, ka tas arī bija gads, kad Berek tika dibināts. Un tad bija nepieciešams, protams, turpināt vairākus uzdevumus arī šogad. Daudzas aktivitātes, kas notika pagājušajā gadā, bija saistītas ar to, ka mēs turpinājam un pārveidojam uh, to, kas bija paveikts uh, un ko izdarīja Eiropas regulātori grupa, kas bija Bereka priekštecis. Mēs strādājam trīs jomās. Pirmā no tām ir harmonizācijas. Uh, otrkārt jaunie izaicinājumi, kā arī normatīvās bāzes grozīšana. Un mēs turpināsim to visu arī darīt šogad. Un tagad runāšu par trīs jomām. Būtiskākie jautājumi harmonizācijas jomā, kas tika risināti 2010. gadā, ir viesabunēšanas aspekti starptautiskajā vidē, un es noteikti stāstīšu arī precīzāk par to, kas jau ir pieņemts Eh, šogad un pagājušajā gadā, un nākamais ir NGE, kas ir nākamās paaudzes tīkli. Mēs esam snieguši informāciju arī par to, vai Eiropas operatoris strādā saskaņā ar uh, eh, viesamunēšanas regulu un sniedzam rekomendācijas komisijas, komisijai par to, vai būtu nepieciešams paplašināt uh, regulas darbības jomu. P šodien Jūs dzirdēsiet uh, arī informāciju, plašāku informāciju par to. Mēs pamanījām struktūrālās problēmas tirgu un mēs uh, sniedzām arī informāciju un rekomendāciju par to, ka ja vien netiks veikts struktūrālās pārmaiņas tirgu, tad cenas svārstīsies ļoti tuvu tam maksimumam, ko uzlika komisija. Tad 2010. gadā esam par to strādājuši. Šobrīd mums ir informācija pār produktu klāsti, kas ir pieejami, pieejami patērētājiem, un sniedzam arī informāciju par nākamās paudzes piekļuves mehānismiem Eiropas komisijai. 2010. gada septembrī mēs uh, nācam klajā ar savām jaunām rekomendācijām. Otrais aspekts ir jaunie izaicinājumi. Konverģenci un tīkla neutralitāte, kā jūs noteikti zināt, ir prioritāri jautājumi. Par konverģenci runājot, Berek publiskoja ziņojumu attiecībā uz uh, pašpiegādi par platjoslas internetu, par tirgus, mēs analizējam tirgu, Un eh, jautājumi, kas ir saistīti ar piesaistītiem piedāvājumiem eh, telekomunikāciju tirgū, tie ir ļoti bieži pieejami. Nākamie aspekti bija saistīti ar universālo pakalpojumu, arī pie tā ir ļoti nopietni strādāts, un man bija iespēja pārskatīt vairākas valstu stratēģijas attiecību uz universāliem pakalpojumiem, un, protams, joprojām nepieciešams pie šiem jautājumiem strādāt, un tieši tādēļ šis jautājums joprojām ir Uh, paliek kā viens no prioritāriem Berek darba jautājumiem. Tālāk uh, tika spriests par tīkla neutralitāti un 2010. gadā tika diskutēts ar, viens, ar vien plašāk un intensīvāk, jo mēs reaģējam uz Eiropas komisijas konsultācijas procesu par šo jautājumu. Mēs, kā Berek, varējām pavad, pamanīt, ka līdz šim Eiropā bija vairāki starpgadījumi, un daudzos gadījumos tie tika risināti neiesaistoties regulatīvām iestādēm. Un tas, protams, ietekmē Bērek darbu 2011. gadā, ja mēs plānojam nākt klajā ar regulatīviem priekšlikumiem. Un uh, jāņem vērā, protams, arī situācija manā pašā valstī, Nīderlandē. Tālāk nākamie aspekti ir saistīti ar uh, normatīvo bāzi, un šeit Bereka būtiskākais uzdevums gan pagājuši, gan arī šogad ir izveidot uh, atbalsta organizāciju Bereka biroju, kas uh, uh, atrodas Rīgā un jau desmitā gada beigās sāka strādāt. Mums ir arvien vairāk darbinieku, gal galā mēs plānojam, ka Rīgas birojā strādās ap 20 cilvēku. Šobrīd ir 8, un šie cilvēki ir jau gatavi strādāt, strādāt ar 7. panta paziņojumu procedūru. Un tiešām paredzēts, ka pavisam drīz varēsim uh, pilnīgi autonomi strādāt. Esam atraduši biroja telpas un oktobrī plānojam oficiāli atklāt mūsu biroju un ļoti ceru, ka pavisam drīz es jūs satikšu Rīgā. Berek eh, biroja izveide nozīmēs arī to, ka tiks ieviests jaunas procedūras, jūs noteikti zināt par 7. panta procedūru un 7. a panta procedūru. 7 un 7 a panti uh, izveido procedūras saistībā uz SMP lēmumiem, ko pieņem individuālie regulātori. Un šeit viens no jautājumiem ir kolēģu uh, savstarpējā izvērtēšana. Mēs ļoti nopietni izturamies pret to un es ceru, ka būs ļoti labi rezultāti, jo strādās profesionāļi un pildīs savu darbu pienācīgi. Mēs ceram, ka pavisam drīz būs informācija par uh, to, cik daudz mums ir paziņojumi. Uh, Īsi pirms uh, ietvera izēdes mums jau bija vairāk paziņojumi, bet noteikti tagad sāksim nopietnāk to visu uzraudzīt un katru gadu sniegsim jums informāciju par 7. pantu paziņojumiem. Tālāk runāšu par 2011. gadu. 2011. gada darba programma ir izveidota uh, saskaņā ar tām pašām trīs jomām, kas jau ir pieminētas - harmonizācija, jaunie izaicinājumi, uh, kā arī uh, regulatīvais uh, ietvers. Pieminēšu tikai dažus aspektus, pie kuriem mēs strādājam. Pirmām kārtām tas ir jautājums par viesabonēšanu, par ko tiks runāts šodien vēlreiz. Mēs uh, uzraugam, kā uh, veidojas viesabonēšanas tirgus visā pasaulē, un tad balstoties uz uzraudzības rezultātiem mēs varam publicēt uh, analītiskos dokumentus un uh, varam nākt klājā ar labiem priekšlikumiem, kā piemēram viesabonēšanas regulas pārskatīšana. Uh, Nākamais aspekts ir uh, tīkla neutralitāte. Tā ir viena no mūsu prioritātēm, un šeit mēs strādājam pie tādiem jautājumiem, kā caurskatāmība, pakāpojuma kvalitāte un diskriminācijas novēršana. Mēs oktobrī plānojam uzsākt uh, publiskās konsultācijas, ir tīpaši attiecībā uz jautājumiem, kas saistīts ar skatāmību tīkla neutralitātes jomā. Savukārt Attiecībā uz diskriminācijas novēršanu šī gada decembrī mēs plānojam publiskot savus atzinumus. Vēl, vien, vēl viens prioritārs darbs ir saistīts ar platjoslas internetu un nākamās paudzes tīkliem, un šobrīd mēs strādājam pie to instrumentu pārskatīšanas, ko šobrīd izmanto valdības un tirgus dalībnieki. Uh, attiecības platjoslas uh, pakalpojumiem. Un tad mēs šos mehānismus pārskatām un būs arī, protams, informācija. Šobrīd mēs uh, strādājam pie kopējās uh, nostājas attiecībā uz regulatīvo skaitīšanu, kas daudzos gadījumos kļūst par labu pamatu, lai varētu aprēķināt visu, kas ir nepieciešams. Nākamais aspekts ir konsultācijas. Un šeit ir mazliet mainīts uzsvars 2011. gadā salīdzinot ar 2010. Mēs šeit cenšamies pievērst vairāk uzmanības, pievērst uh, kompensāciju konsekvencijām. Šeit es runāju par kompensācijām, ko izmanto regulātori visā Eiropas Savienībā. It īpaši jautājumi, kas ir saistīti ar piekļuvi internetam un uh, uh, nomātām līnijām. Un mēs plānojam pārskatīt kopēju nostāju, jo tā ir jāaktualizē. Un mēs ceram, ka šādā veidā mēs arī pā, palielināsim harmonizācijas apjomu un ceram, ka šādā veidā varēsim uzlabot iekšē tirgus darbību. Krūzes kundze teica, šeit mēs neiz, neizdomājam vienu pieeju, ka būs derīga visiem. Bet īstenībā varbūt 27 risinājumi, kas visi ir balstīti uz vieniem un tie pašiem principiem. Un šādā veidā mēs varam arī uzsvert pamatprincipu mūsu darbā. Vēl viens aspekts Berek darbā ir sadarbība ar tirgus operatoriem, arī interesētām personām. Jūs noteikti pamanāt, ka mums bieži ir publiskās konsultācijas, mēs izmantojam šo procesu pēc iespējas biežāk, un mūsu darbā publiskās konsultācijas tiek izmantotas ļoti plaši, jo mēs šeit varam saņemt uh, uh, vērtīga informācija no patērētāja organizācijām, no tirgus dalībniekiem, no citām institūcijām, kas uh, piedalās šajā tirgu. Es kā Berek vadītājs sadarbojos ar interesētām pusēm un saņem ļoti daudz informācijas, piedalos semināros, piedalos konferencēs un dažādos citos pasākumos. Mēs saņēmām dažādus uh, uh, ielūgumus uz konferencēm no etno, no ektāri, no uh, jurista asociācijām, kā arī no uh, individuāliem tirgus dalībniekiem. Un šeit klātesošais varu pabeigt savu sākotnējo prezentāciju un varu teikt, ka mēs tagad Bereka iekšienē izstrādājam strateģisko darba kārtību. Um, mēķis būtu, lai būtu stratēģija pieciem gadiem, un noteikti izmantosim Rīgas birojā atvēršanas iespēju tā, lai runātu atkal par kopīgiem mērķiem, tā lai būtu strateģisks plāns, un es tiešām ar, ar um, absolūto pārliecību raugos nākotnē. Nobeigumā varu teikt, ka Berekā strādā gan pieredzējušie dalībnieki, gan arī dažas jaunas organizācijas, kuram vēl ir jāpierāda savas, sava varēšana. 2010. gadā mēs vēl strādājam balstoties uz to, ko paveica Eiropas regulātoru uh, organizācija, un jau tagad. Gracias, presidente. Uh, bueno, yo primero que todo, pues quiero. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies Fontēna kungam par to, ka viņš ieradās mūsu komitejā. Paldies par veikto darbu. Viņš mums atsūtīja ļoti vērtīgu dokumentu, ko mēs jau esam izmantojuši savā darbā. Un pie tā mēs vēlreiz atgriezīsimies. Bet eh, tā kā mums ir tās privilēģijas, uh, baudīt eh, Fonteina kunga tiešo klātbūtni, es vēlējos viņam uzdot vairākus jautājumus. Jūs teicāt, ka Bereka tika izveidota pirms kāda brīža. Tas uh, īstenībā man liek klauzīt galvu par vairākiem jautājumiem. Jūs runājat par Bereka pirmsākumiem. Es atceros tās diskusijas, kas norisinājās jau pirms kāda laika. Un Mēs vēlēmies, lai Berek ir kopienas organizācija, bet tajā pašā laikā saglabā savu autonomiju. Vēlējos pavaicāt, vai jums šķiet, ka Berek pilnībā atbilst mūsu vēlmēm, kas tika paustas, kad mēs runājam par Berek izveidošanu un uh, attiecīgās organizācijas neatkarību? Un kā jūs saprotaties ar padomi, parlamentu un komisiju? Fontēna kungs. Mums jārunā arī par eh, Bēreka eh, iekšējo struktūru, procedūru. Jūs teicāt, ka jūs principā eh, apmierina tas, kā Bēreka darbojas, bet varbūt, ka jūs varētu vēl nedaudz papildināt savu domu gājienu, tātad kādi uzlabojumi ir iespējami? Pēdējais jautājums. Īsnībā tās pat ir fakts. Vai jums šķiet, ka bērek ir pietiekami efektīvs instruments, lai varētu samazināt uh, plaisu, kas pastāv starp uh, dažādām domāšanas skolām, dažādiem uh, regulatoriem, um, orgāniem un tā tālāk. un tādā vidējā termiņā, vai jums šķiet, ka ir iespējams izveidot arī šajā uh, nozarē tādu vienoto tirgu? Paldies, tagad Latojas kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Vēlējos uh, no savas puses arī pateikties Fonteina kungam par to, ka viņš pie mums ir ieradies. Atgriežoties pie Madurēlas kundzes teiktā, Tātad, kā Bēroka varētu samazināt plaisu, kas pastāv starp dažādiem dalībvalstu regulātoriem? Mums ir jāparūpēs par vienotu tirgu arī, teiksim, elektronisko sakaru jomā. Varbūt mums nav pietiekami daudz laika, lai par to visu apspriestos, bet 7 un 7a panta procedūras taču ir jāievēro, bet vai tas patiešām tiek ievērots gan pēc burta, gan pēc gara? Vai uh, tie ir tikai tādi tukši vārdi, ja mēs runājam par uh, dažādām pārbaudēm un dalību valstis, uh, piemēram, neļauj Berek iejaukties, ja ir problēmas ar dalību valstu regulātoriem vai ar kādiem uh, vai kādām struktūrām, kas nav neatkarīgas. Uh, vai Bereka ir pilnvars darīt ko tādu, ko uh, var veikt dalību valstu regulātori. Ir ļoti daudz piemēru, ko ir iespējams šeit minēt. Un mēs varam runāt arī par milzīgiem interešu konfliktiem, uh, ņemot vērā uh, galvenos uh, šajā jomā iesaistītos spēlētājus. Tātad vai jūsu ieguldījums ir tāds uh, patiešām vērtīgs, vai jūs varat garantēt labāku līdzsvaru, vai tas uh, ir tikai tāds niecīgs papildinājums jau regulātoru veiktajam darbam. Paldies! Paldies! Tagad Pāls Rūbiks lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Vēlējos jūs uh, sveikt arī uh, jaunajā amatā, bet es vēlējos parunāt par nākamās paudzes tīklu vēlējos pavaicāt, uh, kāda būs atšķības starp uh, GSM sistēmu un to, šo ETA sistēmu. Vai jūs uzskatāt, ka ir iespējams uh, izveidot tādu pārobežu likumdošanu un sistēmu, lai šos tīklus varētu izmantot pietiekami labi arī tādā veidā uh, visās dalībvalstīs? Lamberts kungs, paldies! Eh, Lambert kungs, eh, es runāšu angļu valodā, vēlējos sveikt Fonteinu kungu un papildināšu Van Nistelroja kunga teikto. Jūs teicāt, ka bija daži gadījumi, kad eh, tika runāts par regulātoru iejaukšanos. Un uh, dalība valsts nav plānojušas ieviest pasākumus. Ko tad mēs īsti darīsim? Īsnībā jūs uh, pinējat harmonizāciju. Tas nav vārds, ko daudzi tagad valkātu. Un Patricija Toja teica, kā struktūrai uh, Berek nav tādas varas no augšas uz apakšu. Uh, bet jāņem vērā, kā mēs varam izmantot harmonizāciju, un šī harmonizācija būs spēcīgāk nekā tā, ko mēs veicam Eiropas līmenī parasti. Es uh, dzirdu pārliecību jūsu balsī, bet uh, vai arī pārējie darbinieki ir tik uh, apņēmības pilni kā jūs? Tātad, vai jūs gribat veikt tādu uh, harmonizāciju no apakšas uz augšu, ņemot vērā jūsu uh, struktūras neutralitāti, vai jūs uh, esat uh, nu, tāds galvenais līderis šajā jomā, kas mēģina pēc tam pārliecināt uh, citus kolēģus? Kā tas viss izstās praksē? Mēs atbalstām harmonizētu tirgu, mēs runājam par telekomunikācijām, un, protams, telekomunikācijām nav nekādu robežu. Nu, īsnībā jūsu vārdi bija kā balzāms manai dvēselēji, bet es vēlējos eh, būt pārliecināts, ka uh, visi jūsu organizācijā tā domā, ne tikai jūs viens. Paldies tagad, Edita Hercog, lūdzu. Paldies! Man ir liels prieks eh, redzēt pie mums eh, Bereka priekšsēdētāju. Man ir tikai viena piezīme, varbūt eh, drīzāk jautājums. Cik vienots ir Eiropas Savienības tirgus? ir, protams, ļoti liela atšķirība Eiropas Savienībā. Ir uh, valstis, kurās šī joma ir ļoti attīstīta, un citās atkal tā kaut kur klibo nopakaļs. Nu, cik lielā mērā mēs esam šķirti šajos jautājumos. Paldies, un beidzot, visbeidzot, tikau kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Vēlējos pateikties par informāciju. Atvainojos, ka ierados ar novēlošanos. Es e, neatkārtošu to, ko jau teica mūsu kolēģi par e, tīklu neutralitāti. Un, protams, ir jāgarantē tīklu neutralitāte un simtprocentīgs e, platjoslas interneta pārklājums. Un tagad par viesabonēšanu. Jā, es dzirdēju, ka mēs par to runāsim pēc kāda brīža, bet uh, tomēr vēlējos to pieminēt. Likumdošana tika ieviesta, jo tirgus pietiekami labi nedarbojās, nebija tāda pilnvērtīga likumdošana konkurencespējas jomā, tādēļ 2009. gadā tika ieviesta viesabonēšanas regula. Pēc tam komisija nāca klajā ar priekšlikumu par e, izziņu cenām un arī par datu pārraides cenām. Komisija teica, ka šim cenu līmenim ir jābūt harmonizētam ar uh, cenu līmeni dalību valstu mobilajos tīklos. Mēs runājam par iekšējo tirgu un tika teikts, ka uh, viesabonēšanas cenas nedrīkstētu būt uh, augstākas par cenām, kas valda dalību valstīs. Labi, tagad došu vārdu Fonteina kungam, saka priekšsēdētājs, lai viņš varētu atbildēt. Thank you, uh, madam. Paldies, Dekastīnu kundze, par jūsu laipnajiem vārdiem. Es nezinu, vai tagad būtu labi Nisroja kungam atbildēt holandiešu valodā. Es nezinu, kā šeit ir pieņemts. Eh, es tomēr mēģināšu izteikties angliski, neņemiet lūdzu ļaunā. Jūs pieminējāt situāciju Nīderlandes parlamentā, ka tā, protams, ir tāda politiska lieta, un mēs nesam politiķi, mēs sacījām, ka mēs uzskatām, ka ir mazliet pāragli pieņemt individuāls pasākums, individuālos uh, regulatāros, uh, regulatārās iestādēs, un mūsu pētījums ir secinājis, ka caurskatāmības jautājums uh, tā lai cilvēki zinātu, kādu pakalpojumu saņem, cik viņi par to maksās, ir pamatprincips. Ja jūs pieņemat šo principu, ka jums nevajadzētu visu regulēt lietās, kur tas nav nepieciešams, tad es pieņemu, ka daži no šiem pasākumiem mazliet pāragri, taču es, protams, nevaru uh, kritizēt pats savu likumdevēju. Mēs Eiropā secinām, novērojam to, kas tam sekoja, un arī šajā gadienā mēs centāmies, ja vien ir iespējams, uh, Bereku uzturēt nepolitiskā līmenī. Mēs gribam risināt konkrētas problēmas, konkrētus eh, jautājumus no tehniskā viedokļa. Tātad eh, internetam ir jābūt eh, cilvēku tiesību nodrošinātājam visur, un te nav runa par politiskiem jautājumiem, no tiem mēs atsvišināmies. Uh, Taču skaidrs, ka jābūt vienotai pieejai visā Eiropā, taču tas drīzāk attiec uz politiku darbības jomu. Un mūsu uzdevums ir sniegt ieteikumus likumdevējiem par eh, tā, tām sekām, kāds varētu būt konkrētajā tirgū šajā normatīvajā ietvarā, kas pastāv. Protams, pastāv arī debates ASV E, Eiropā šāda veida debats ir bijušas mazāk asas un arī konkrētās problēmas nav bijušas tik smagas. Un Maru Madurelas kundze, jūs runājāt par pirmsākumiem. Jūs pieminējāt Berek neatkarību. Manā skatījumā tas ir būtiski svarīgi. Jūs, protams, zināt, ka mēs esam 27 novērotāji eh, Berek eh, valdes locekļi, ja tā varētu sacīt. Un nav nekāda šauba par to, mēs zinām, un arī parlamenta deputāti zina, ka ir pastāvējušas ilgstošs debats par to, vai septītā panta uh, pilnvars vairāk jāatstāja regulātoriem vai likumdevējiem, vai kā tas būtu organizējums Eiropas līmenī. Mēs zinām, ka šajā ziņā pastāv skepse taču ļaujiet man izteiksiet šādi. Sanāksmēs mēs ļoti labi šo faktu apzināmies, un mēs zinām arī, ka tad, ja mēs neizmantojam visas eh, bereka potences attiecībā uz komisiju, uz jebkuru citu personu, visu, attiecībā uz visu, kas ir mūsu darbības jomā, tad, protams, eh, mēs tiksim kritizēti. Un tāpēc es gribētu jums paust šādu viedokli. Mēs un mani kolēģi, es pats ļoti labi apzināmies, ka mēs tiekam kritiski vērtēti no neatkarības e, viedokļa. Un mēs arī paši ļoti kritiski raugāmies uz to, kā mēs rīkojamies 7. panta ietvaros sniedzot ieteikums mūsu kolēģiem. Ir bijuši arī tādi kā pārbaudas gadījumi, Un e, tad mēs esam e, kolēģi starpā novērtējuši 7. panta procedūru, lai radītu tādu kā uh, atstatumu starp vienu locekli un vairākumu. Un mēs esam secinājuši, ka šāda procedūra nepieciešama. Un ir bijuši personas, kas lūgušas ieviest grozījums regulatorai ietvarā. Uh, Bet pirmais tests manā skatījumā attiecībā 7. pantu ir šāds vai divas trešdaļas no vairākuma pierakīt iekšējai procedūrai, un mums ir nepieciešams divas trešdaļas šaš, no kvalitātā vairākuma, un, un tās ir ļoti aug, tās ir augstas prasības, ja tādas tiek izvirsītas pret kolēģiem tai pašā valdē. Un kā jau es agrāk sacīju, vairāk ziņojumi tika darīti zināmi pirms uh, uh, šīs procedūras, un uh, es uzskatu, ka tā ir arī atbildes dažiem citiem jautājumiem. Ja šie jautājumi izraisīs pretrunas, ja, piemēram, būs pretrunīgi paziņojumi komisija, tad, protams, būs pamatots aizdomas, būs jāizvērš izmeklēšana, vai mēs darbojamies pietiekoši kritiski un profesionāli attiecībā uz saviem kolēģiem. Uh, lai mums nebūtu nekāda tāda kā balsošana blokā, bet lai mēs balsošu, balsot tiešām apzināti kā profesionāļi. Es gribu sacīt, ka kolēģi Berekā ir ļoti augstu, ļoti labi apzinās, ka viņi viņam jāveic savs darbs apzinīgi, jo, ja viņi to nedarīs, tad viņi tiks kritizēts. Un te ir runa par 7. pānta paziņojumiem, un divu trešdaļu vairākums, protams, būs čērslis, tad, ja uh, būs pamats kritikai. Nu, vēl jāsaka, mazliet pāragri par to tagad spriest. Jūs arī uzdevāt jautājumu, ja nemaldos, par iekšējo tirgu. Uh, Kā jau es sacīju savā īs, savos īsajos ievadvārdos, mēs nevēlamies izveidot tādu kā risinājumu, kas darētu pilnīgi visiem. Uh, apstākļi ir ļoti atšķirīgi dažādās dalībvalstīs, demogrāfiskie, piemēram, geogrāfiskie, un līdz ar to manā skatījumā mums būtu jāizvērtē tāda paša veida metodes, kas tiek piemēros tādos pašos apstākļos, bet apstākļi var būt atšķirīgi. Piemēram, manā valstī ir tāda kā duāla struktūra, ir arī valstis, kur tiek piemērot citu risinājumu, bet ja mēs uh, vērtējam tos pašus uh, e, apstākļus, tad mums jāiz, jāpiemēro arī tie paši pasākumi. Vēl jautājumu no paneļa puses uzdeva viena kundze par 7. panta efektivitātu un tukšajiem vārdiem. Uh, kurus tad paustu iespējams politiķi, bet es jau atbildi sniedzu, atbildot uz Madelas kundzes jautājumu. Mēs vēl neesam spējuši to īstenot, taču mēs zinām, kāds ir diskusijas par to, kas no mums tiek sagaidīts. Es ļoti labi apzinos, ka Berek ilgi nepastāvēs, ja mēs vienkārši mētāsimies ar tukšiem vārdiem. Nu, tas ir pavisam vienkārši pašsaprotam. Nu, tagad pārēj pie ceturtā jautājuma. Te ir runa par spiedienu no kolēģa puses. Uh, Cilvēki ļoti labi apzinās, kādas ir vājības, bet arī izaicinājums viņi labi pārzina. Es esmu pārliecināts par to, ka uh, deputāti ļoti labi apzinās, ka spiedienam no kolēģi puses ir jāpastāv, un tikai tā mēs varēsim nākt klajā ar skaidri definētiem priekšlikumiem 7. pānta ietvaros. Rībikungs, es nevaru jums šie sniegt skaidru atbildi, Bereka principi balstās uz tā organizacionālo struktūru. Mēs esam regulātori. Mums bija īsas uh, sarunas pirms šī sanāks par tehniskajiem aspektiem. Iespējams, nākotnē mēs strādāsim vairāk šai virsienē, taču pat laban mēs uh, darbojamies vairāk uh, mūsu stiprās puses uh, virzienā, tātad uh, Eh, nodrošināt tirgus eh, labvēlīgu darbību, bet pat labam es jums nevaru sniegt skaidru atbildes jūsu jautājumu. Lambert kungs sacīja, ka es izmantoju šo vārdu, ar, eh, kas sāks ar H, harmonizācija, bet man jāsaka, es bieži izmantoju šo vārdu harmonizācija. Taču, kā jau es sacīju agrāk, tas nenozīmē, ka mums visā Eiropas Savienībā jāizvērš tādu pašu pasākumu, taču mums saprātīgi jā, jāīsteno regula saskaņā ar pastāvošiem apstākļiem konkrēta dalībvalstī. Berek ir profesionāla organizācija, tā nav politiska iestāde, un mums ir tātad skaidra loma, kas norāda uz to, kurā virzienā mums jāiet. Tas nav tāds kā politisks jautājums, un tāpēc es ceru, ka Bereks, eh, pateicoties mana un manu kolēģu eh, sekotāju darbam, radīs eh, tādu lomu, kas tam vislabāk piederas arī sadarbībā ar komisiju un padomu. Protams, ka pastāv, nav tik skaidra robežšķirtne starp politiku un regulatorajām iestādēm. Taču es ierosinātu, lai mani kolēģi šo uh, nelielo robežu šķirtni pārkāptu tikai atsevišķos gadījumos. Un Hercogas kundze uzdeva jautājumu, vai Eiropas tirgus ir vienots vai nav. Telekomunikāciju jomā man šķiet atbildi ir pilnīgi skaidra. Mums vēl tālu ejams gan no politiskā, gan tehniskā viedokļa reāli nav pietiekoši daudz eh, vienotības, tātad tās ir Berekam izaicinājums, un tas attiec arī uz eh, šo viesabunēšanas jautājumu. Un visbeidzot, tikau kundze sacīja, ka neutralitātei bija, ir liela nozīme tā ir ļoti svarīga mūsu darba kārtībā. Tātad mēs gribam mazliet atsvešināties no eh, iekaisušajām politiskajām debatēm. Mēs negribam nostāties vienā vai otrā pusē, kas bieži vien ir visnotaļ uh, krasas. Mēs atgriezīsimies pie šī jautājuma vēlāk, jūs to lūdzāt, mēs tā arī darī, darīsim. Puskomisijas priekšlikums un arī mūsu pašu atzinums. Uh, Un jūs jautājat, vai izmaksām nebūtu jāsamazinās līdz uh, dalībvalstīs uh, īstenoto uh, telekomunikāciju sakaru izmaksām. Un uh, tas, protams, ir arī krūzes uh, komisāras krūzes darba kārtībā. Un es arī gribu pie tā strādāt. Paldies! Es domāju, es esmu līdz ar to atbildējis visiem jūsu jautājumiem. Lielas paldies! Paldies par ļoti labu diskusiju. Varam šo diskusiju pabeigt. Un, kā jau daudzi kolēģi pieminēja, jautājums par viesabonēšanu. Viesabonēšana 3. Mēs par šo jautājumu runāsim tagad. Un tagad lūdzu Tereba kungs no komisijas, viņš ir nodeļas vadītājs, ir atbildīgs tieši par viesabonēšanas priekšlikumu. Un tad mans priekšlikums būtu šāds. Vispirms Tāraba kungs varētu pastāstīt mums par priekšlikumu, tātad Tereva kungs. Un tad attiecīgi varēsim uh, uzklausīt Bereka viedokli un uzdot jautājumus šādā secībā. Tātad sirsnīgi sveicam jūs, lūdzu. Thank you, Mr. Chairman. <coughs> good morning, good morning, everybody. Uh, Paldies, priekšstādātāji! Labrīt visiem! Es tagad uzlikšu savu prezentāciju. Es domāju, šīs diskusijas nāk pareizajā laikā. Šis ir īstais brīdis sīkāk paskaidrot mūsu priekšlikumu jaunajai viesuvinēšanas regulai. Ehm, tik pieņemts atzinums vakar, un es domāju, pamatojusies uz to, mēs varam izvērst labu dialogu diskusijas par mūsu priekšlikumu, no kurienes tas nāk un uh, ko mēs varam no tā sagaidīt saistībā ar iesapnēšanas tirgu. Kāda varētu būt situācija, ja mēs pieņemsim komisijas ierosinātos priekšlikumus? Un mans nodoms ar šo prezentāciju ir paskaidrot mūsu priekšlikumu pamatojoties uz mūsu ietekmes novērtējumu, sniegt paskaidrojumu un motivāciju šim priekšlikumam. Taču pirms tam, es domāju, būtu svarīgi paskatīties uz viesavnēšanas tirgu, uz situāciju tajā un uz uh, konkurēt, konkurences attīstību tā, šajā tirgu. Ja mēs paraugāmies uz viesavnēšanas tirgu, tad manā skatījumā jāpatur prātā tā apjoms. Te ir runa par apmēram 5 miljardiem eiro. Un viesabinēšana Eiropas Savienībā ir 4% no visiem ienākumiem mobilāriem Eiropas Savienības operatoriem. Un tad mēs varam paskatīties, kā sadalās dažādie pasākumie. Balss, uh, pakalpojumu 71% no piesabunēšanas, bet dati pat laban ir apmēram 20% nedaudz mazāk eh, procentu apmērā, un tas apjoms arvien pieaug. Un man šķiet, tas ir galvenais ziņojums šeit. Mums jāpatur prātā, ka datu viesabunāšana, datu patērēšana vispār kļūst ar vien svarīgāka tā attīstās tirgus un uh, kā vispār tas tālāk ir paredzams. Pašreizējā rīku uh, regulā ir paredzēts, lai komisija pārskatītu uh, viesmutnēšanas regulu līdz šī gada jūnija beigām, un tātad tāpēc mēs izvērsām publiskas sabiedrības debatas Un uh, pagājušajā gada pārskats uh, tika izvērsts šī gada sākumā, un mēs izanalizējām iegūtos datus. Uz tā pamata mēs sagatavojam mūsu priekšlikumu par regulas darbību un nācām klajām, klajā ar jaunajiem priekšlikumiem šī gada 6. jūlijā. Tad kāda ir situācija, kāda ir konkurence situācija viesabunēšanas tirgū? Ja jūs paraugāties uz regulu, uz regulas darbību, tad mēs varam secināt to, ka operatori ir ievērojuši noteikums attiecībā uz cenām, cenas ir samazinājušās, taču tās ir visnotaļ tuvu maksimālajiem rādītājiem. Līdz ar to gandrīz visas iesaistītās puses piekrīt tām, ka konkurence nav pietiekoši efektīva, un kā jau minēja Kris Fonteina kungs šorīt, pastāv struktūrāls problēmas viesabunēšanas tirgū. Pašreizējā regula ir sniegusi labumu patērētājiem, taču pamat problēma, struktūra problēma vēl nav atrisināta. Un tas, protams, ir pamats mūsu jauniem priekšlikumiem. Ja mēs tagad paraudzītos uz situāciju viesamanēšanas tirgū, um, pa ceturkšņiem, tad jūs redzat šajā tabulā, ka operatori pieprasa maksu par viesamināšaniem tuvu maksimālajiem rādītājiem, tas attiec uz balss pastu, piemēram, uz balss uh, pakalpojumiem, un patērētiem tas nav īpaši izdevīgi. Ņemot vērā pašreizējo konkurences trūkumu, operatoriem nav nekāda iemesla mm, ievērojami samazināt mm, savas cenas zem maksimālajiem uh, cenu griestiem. Un divi pirmie stabiņi šajā, šajā tabulā norāda um, vairākumu vairuma tirzniecības eh, cenas. Un te, tad tālāk jūs redzat katru eh, mazākuma tirzniecības cenas, un te jūs redzat varā, vairākuma tirzniecības cenas katram ceturksnim tālāk. Un jūs redzat, ka vēl ar vienu pastāv liela atšķirība starp eh, vairāku, vairumu tirzniecības, mazumu tirzniecības cenām. Un dažos gadienos mazumtirdzniecības cenas pat ir palielinājušās. Visumā patērētāji maksā vienu eiro par megadeitu, mega, megabaitu, bet eh, tas izmaksā reāli 40-50 centi pakalpojums sniedzējiem. Mūsu ietekmes novērtējumā mēs, protams, balstījāmies uz datiem, kurus bija ievākusi un analizējusi Bereka. Bereka mums ir bijuši ļoti vērtīgs sadarbības partners. Uh, informācijas sniedzējs. Ja mēs paraugāmies uz izmaksām par viesabunēšanu, Bereks ir e, izvērtējis, cik tas varētu maksāt turpmāk dažādiem pakalpojumiem, cik maksātu uh, minūte sāruna, cik maksātu SMS viesabunēšanas ietvaros un cik maksātu viens megabaits. Un te mēs, protams, redzam, ka cenas ir diezgan uh, zemas salīdzinot ar tām, kas ir pat labam tirgu. Protams, tie ir tikai aplēsumi. Un tā tad uh, izmaksas varētu būt 5 līdz 9 eiro centi sarunai un SMS uh, nosūtīšanā būtu 1,5 līdz 2 eiro centi un par datu nosūtīšanu te ir runa apmēram 8 līdz 12 eiro centi par megabaitu. Nu, līdz ar to ir skaidrs, ka e, regula, regula ir nepieciešama konkurences vairošanai. Un tad kādi ir lielākie šēršļi, šēršļi konkurencei? Man šie tie ir sadalām trijās kategorijās. tehniskas, eh, tehniski eh, normatīvi un struktūrāli šēršļi konkurencei. Ieteikmes novērtējums mums ļāva precīzāk identificēt viesabonēšanas tirgu, tirgus īpatnības un tā trūkumus. Šie trūkumi ir dažādi. Tie attiecas gan uz vairumtirzniecību, gan uz mazumtirzniecību. Patērētāja līmenī ir maz vai gandrīz eh, nemaz nav izvēles attiecībā uz viesumnešanas pakalpojumiem. Bieži vien ir tikai viens uh, operators, kas piedāvā visus pakalpojumus. Trūkst caurskatāmības attiecībā uz cenām. Un tas ir tāpēc, ka viesabunēšana ir tikai viens uh, no rādītājiem plašā pakalpojumu cenu sarakstā mēs gribētu panākt, lai viesumdešana tiktu no, nodrošināt kā pamat piedāvājums, kā pamat pakalpojums. Un bieži vien vairuma tirdzniecības tirgus uh, eh, novada pie problēmām, jo atsevišķais uh, operators nevar uh, vadīt sarunas pats par sevi jo pakalpojums nosaka uzņēmēji operators. Nu, vēl situāciju pasliktina tas fakts, ka patiesībā nav nekāda aizstājēja viesabonēšanas pakalpojuma, nav tehnoloģijas pieejams. Jūs, eh, nu, jūs gan varat nopirkt eh, vietējo simkārti vai izmantot eh, bezvadu internetu, taču šīs alternatīvas, kas jau pastāv, nav uzskatāms par aizstājējiem, bet drīzāk par um, papildu pakalpojumiem, viesabunēšanas pakalpojumiem. Viesabunēšanas uh, labums ir tas, ka to, būt, to ir viegli izmantot, tā ir ļoti praktiska, un ja jūs izvēlaties šo alternatīvu, tad tā vienmēr no pakalpo, mm, pakalpojumu ņēmēju uh, patērētāji prasa papildu centienus un līdz ar to tad arī konkurence mazinās. Un uz šī pamata mēs nācām klajā ar priekšlikumu. Mēs uzskatām, ka tas ir nāks par labu konkurencei. Mēs mm, paredzam paplašināt uh, regulas uh, um, aptvērumu un termiņu līdz 2022. Eh, gadam, un te ir jāparedz arī struktūrāla pasākumi, jāparedz eh, juridiska un investīcijas, eh, investīciju noteiktība šo pasākumu izvēršanai. Mēs to saucam par hibrīdu pieejumu, tātad struktūra elementi ir pamatā, un tiem būtu jāvairo patērētā izvēles iespējas attiecībā uz viesabonēšanu un uh, pakalpojumu jābūt stabilam visu laiku. Un tad no otras puses mums ir jāuzrauga cenu atšķirības līdz uh, tiek ieviest struktūrālie risinājumi. Tas attiec arī uz datu viesabonēšanu. Un ja mēs tagad sīkāk paskatīsimies uz struktūrālajiem pasākumiem, kurus piedāvājam. Mēs gribam veicināt gan pieprasījumu, gan piedāvājumu viesabonēšanas pakalpojumiem. Runājot par piedāvājumu, mūsu priekšlikums parāds atvieglot alternatīviem operatoriem piedalīties viesabonēšanas tirgu. Tas īpaši attiec uz tīklu operatoriem, tie varētu sniegt alternatīvo tirgu mobilajiem operatoriem, pakalpojumu sniedzējiem, visiem kas vēlas izmantot viņu tīklus viesabunēšanas pakalpojumu sniegšanai. Un tādā veidā tiktu arī regulētas vairumtirzniecības cenas. Un līdz ar to alternatīvie operatori varētu sniegt konkurēt spējīgus risinājumus. Tad nu, runājot par pieprasījumu, mēs gribam sniegt patērētājiem lielāku caurskatāmību un plašāku izvēli. Mūsu priekšlikums pārēc tiesības izvēlēties uh, alternatīvo viesavanēšanas sniedzēju Eiropas Savienībā. Līdz ar to cenas būtu zemākas patērētājiem, te pašā laikā viņi varētu arī vienlaikus palikt pie sava parastā operatora, ja viņus apmierina viņu parastais operators, ar kur viņi darbojas savā dalībvalstī. Un kā jau minēju, tai pašā laikā mums ir jānodrošina patērētāja aizsardzība, mums ir jāparedz viņiem aizsargājoši ietvars. Protams, ka struktūrālie pasākumi prasīs laiku, tos uzreiz nevarēs īstenot. Mums ir jānodrošina operātoru stabilitāte un pāredzamība, lai tādā veidā veicinātu patērētāju aizsardzību. Līdz ar to mēs piedāvājam mazumtirdzniecības eh, cenu eh, robežu līdz 2016. gadam. Līdz tam laikam mēs ceram izveidot tādu struktūrālas pasākums, kas veicinātu konkurenci un līdz ar to būtu zemākas cenas un šīs cenu mm, atšķirības tad varētu Eh, šīs augstā cenas varētu mazināties. Bet ja tā nenotiks, tad mēs piedāvājam citu priekšlikumu, pilnīgi pārskatu 2015. gadā, tad mēs izvērtētu pašreizē tā brīža situāciju konkurences konkurences jomā un cenas, un ja tai brīdī tiks secināts, ka komisija bija pārāk optimistiska savās prognozēs, tad, protams, tiks izvērti attiecīgi pasākumi. Es domāju, ka Fonteina kungs arī stāstīs par eh, kritiku, par reakciju uz šo priekšlikumu pārskatīšanu 2015. gadā ir pāragra, lai varētu tiešām izvērtēt struktūrālo risinājumu efektivitāti. Bet, protams, eh, turpmākos mēnešos vēl gaidāms debats par šo jautājumu, taču pat labāk es gribētu uzsvērt to, ka gadījumā, ja struktūrālie pasākumi, ko piedāvājam, eh, noteiks virzību konkurences līmenī, tad, protams, eh, tirgus uz to reaģēs jau agrāk. Ja tirgus darbojas šādā veidā, tad eh, izmaiņas gaidāmas jau 2015. gadā, un līdz ar to 2015. gadā gads nav pārāk gars termiņš, lai uh, izvērstu izvērtējumu. Un tad runājot par datiem, par eh, datu viesubanēšanu. Kā jau minēju, un tā mēs arī redzējām tabulā, pastāv diezgan liela atšķirības starp mazumtirdzniecības vairumtirdzniecības cenām. Uh, viens eiro par megabaitu izmaksā viens uh, patērētājiem, bet reāli tas ir 40 eiro centi piedāvātājam. Un šīs atšķirības attiecas uh, uz viesabinēšanas, uh, uz datu viesabinēšanu, un te jāmeklē struktūrāli risinājumu. Un te mēs piedāvājam tādu risinājumu, saskaņā ar kuru datu viesabinēšanas cenas būtu 50 eiro par megabaitu 2014. gadā. Tagad runājot par ietekmes izvērtējumu. Mēs izvērtējām vairākus iespējamos priekšlikums, mēs tos izvērtējam pēc kvalitātes, pēc eh, ekonomikas, pēc ietekmes uz eh, ekonomiku, uz labklājību, sociālo labklājību. Un Mūsu ietekmes novērtējumā ir arī analīze aplēses, cik tas varētu izmaksāt mūsu priekšlikumu īstenošana. Kā jau sacīju, mums bija vesela virkne piedāvājumu paturēt pašreizējos risinājumus, atcelt regulu kā tādu mēs izvērtējām. Uh, Um, pieeju attiecībā uz cenām un salīdzinām ar vietējo tirgu, un tad mēs arī skatījāmies uz struktūrālajiem pasākumiem, uz atsevišķām izmaksām viesabanēšanai un dažādos pasākums iespējamos. Un te es gribētu balstīties uz trim piedāvājumiem, kuri parādījās mūsu ieteikums izvērtējumā, pēc tam, kad bijām izvērtējuši vairākus ierosinājumus. Tad pirmais priekšlikums ir paturēt pašreizējās, eh, pašreizējos eh, cenu, maksimālās cenas. Tas bija jādara vairākiem iemeslu dēļ, mums bija jā, jāizvērtē vairāki piedāvājumi attiecībā salīdzinājumā ar pašreizējo situāciju. Tad mēs pieņēmām to kā bāzi šīs pašreizējās cenas, un tad iziet no tā, domājam, kāda varētu būt tālāk risinājuma. Otrais risinājums būtu piemērot zemākus griez, cenu griestus. Tātad būtu cenu normēšana Tātad te cenas būtu ļoti tuvus paredzamajām izmaksām, un vēl bija iespēja apvienot struktūrālos pasākumus un maksimālo cenu uzraudzību. Un ja mēs runājam par izvērtējumu no kvalitātes viedokļa, ja mēs paturam pašreizējā cenas, tad mēs varam spriest jau pēc iepriekšējās pieredzes, ka nekādu samazinājumu mazumtirdzniecības cenām nebūs un saglabāsies šīs atšķirības starp vairumtirdzniecību un mazumtirdzniecību. Un ja mēs uh, samazinātu maksimālās cenas, pieļaujamās cenas, tad skaidrs, ka gal lietotāji būs labumu no šo cenu samazināšanās. Protams, tās ir labas ziņas patērētēm, taču jāpatur prātā, ka tas būtu tikai pagaidu uh, pasākums, uh, pagaidu rezultāts, tas nekādā veidā neuzlabotu uh, konkurēt spēju piesubnēšanas tirgu. Un e, te ir arī jādomā, vai tas atbilst Eiropas Savienības tiesas spriedumam, e, kur tika minēts, ka e, cenu regulējumam jābūt tikai kā pagaidu pasākumu. Un tad trešais risinājums par struktūrāliem pasākumu kopā ar uh, maksimālo cenu uzturēšanu. Uh, Mēs uzskatām, ka tas uh, veicinātu um, konkurēņu spēju, un tas būtu labs, uh, ilgspējīgs risinājums. Tā tad, uh, kāda būtu vairuma tirzniecības uh, um, noteikumi? Jāparedz lielāka izvēle, uh, pamatojoties uz. Uh, vairums tirdzniecības nolīgumiem ar, eh, ar ārzemju pakalpojumu sniedzējiem. Un, eh, un jā, arī balstoties uz, eh, uz nolīgumu savstarpēju apmaiņu. Un tas veicinātu visu Eiropas viesumnēšanas operatoru izveidi. Tā tad <clears throat> risinājums būtu tāds, ka mēs nevaram uh, risināt visu lietu tikai ar uh, vairumtirdzniecības regulēšanu. Mums ir jāpiedāvo patērētājiem iespēja izmantot dažādas alternatīvos operators. Tas veicinātu um, arī caurskatāmīgu patērētājiem. Protams, ka mēs saskarsimies ar kritiku, tādu mēs dzirdēsim vēl šodien, uh, cilvēki vēl ar vienu nesalīdzinās cenas, jo viņiem ir ļoti viegli palikt pie tā paša uh, pakalpojumu sniedzēja visu laiku, kāpēc lai viņi skatītu, kādi ir citi iespējamie viesabunēšanas varianti. Bet ņemot vērā to, ka arvien vairāk vispār palielinās datu apmaiņa, tad tas tomēr virzītu šo situāciju labvēlīgākā virzienā. Ir pastāv daudz, un tik secināts, ka pastāv daudz lielāka elastība attiecībā uz datu pārsūtīšanu nekā, nekā uz citiem pakalpojumiem. Līdz ar to skaidrs, ka patērētāji apzinās, kāda ir situācija, un līdz ar to operatoriem uh, būs nepieciešams samazināt viņu cenas, lai saglabātu savus pašreizējos patērētājus vai arī iegūtu jaunus. Un kā jau es sacīju, tas būtu jādara tādā veidā, lai galīga, gala lietotājiem būtu viegli izmantot šos pakalpojumus. Līdz ar to mēs piedāvājam, lai Eiropas Savienības viesabunēšanas jomā būtu alternatīvs pakalpojums sniedzējs patērētājs varētu izmantot to pašu telefonu numuru, to pašu simkārti, tā tad eh, tai pašā aparātā. Un jāparedz iespēja katru brīdi nomainīt aparātoru, ja ir šāda vēlme. Un vēl es gribētu uzsvērt, ka regulas priekšlikums ir tehniski neitrāls attiecībā uz īstenošanas metodi. Uh, Mēs mūsu priekšlikumā esam norādījuši uz vienu priekšlikumu, dubulto imsi variantu, taču mēs paredzam arī citas alternatīvas, ja tas nodrošina uh, reālu konkurenci viesavadēšanas tirgū. Un uh, pagaidu uh, maksimālo cenu nodrošināšanu. Es jau norādīju uz to, eh, ka ir jāīsteno struktūrālie risinājumi, bet tie prasīs zinām laika, un te es gribētu uzsvērt to, ka cenu atšķirības nodrošina stabilitāti. Un līdz 2015. un 2016. gadam pakalpojumu ņēmējiem būtu jāizmanto šo cenu atšķirību. Tagad par izvērtējumu. Esam izstrādājuši ekonomikas modeli, lai varētu izvērtēt, kā mūsu varianti reāli ietekmē situāciju tirgu. Un mērķis, protams, bija, kā šie regulatīvie varianti gan ietekmēs uh, patērētāja situāciju, pārdevēja situāciju un redzējām arī Eh, kāda šobrīd ir situācija telekomunikācijas sektorā. Esmu pieminējis trīs variantus, un mēs salīdzinājām šos trīs variantus, principā divus variantus, salīdzinājām vēl vairāk uh, B un C variantus, un jūs varat šeit redzēt, ka variants ar cenu limitiem, kas uh, uzliktu cenas tuvu izmaksām, tas, protams, būtu vislabākais risinājums patērētājiem. Bet te pašā laikā ir jāatcerās, ka ilgtermiņā tas nebūtu tas labākais risinājums. Tad bija tas trešais variants eh, ar piekļuves nosacījumiem, kā arī ar atsaistīšanu. Arī šajā gadījumā ir labs eh, risinājums patērētājiem, salīdzinot ar cenu limitiem. Bet te pašā laikā ir jāsaprot, ka šeit ir panākts izvērtējums balstoties uz drošības līmeņiem. Un, ja cena tiktu piedāvāta zemāka par to, tad, protams, patērētājiem būtu izdevīgāka situācija. Nākamais ir ieviešanas izmaksas. Šie aprēķini ir balstīti uz risinājumu dubultais imsi risinājums Tas ir tehniskais risinājums, kas šobrīd ir iekļauts mūsu priekšlikumā, bet, kā jau teicu, izskatīsim arī citus risinājumus. Būtiskākais, protams, ir, lai patērētājiem būtu labums un, protams, arī konkurence viesabonēšanas tirgu uzlabotos. Šobrīd šis dubultais simts ir risinājums, kā mums teica operatori, varētu izmaksāt ap 300 miljoniem eiro visā Eiropas Savienības teritorijā, kas būtu ne vairāk par desmit 10% no gada uh, ienākumiem no viesabonēšana, tikai 0,2% no kopējiem ienākumiem. Ir jāsaprot arī, ka šī būs vienreizēja maksa un ka tādā veidā mēs izveidosim pamatu ilgspējīgai konkurencei. Un, protams, ir nepieciešams izskatīt un šīs izmaksas ņemt vērā ilgākajā perspektīvā. Uh, Jāsaprot, ka šī ir investīcija, kas, manuprāt, atmaksājas, jo šādā veidā viesabonēšanas tirgus kļūst konkurētspējīgāks. Un, attiecīgi, arī konkurence noritēs saskaņā ar uh, ilgspējības kritērijiem. Tālāk runājot par izvērtējumu kopumā, mēs uzskatām, ka struktūrālie pasākumi ļauj uzlabot konkurenci viesabunēšanas tirgū, uh, Mobīlā sakaru lietotājiem būs plašāka izvēles brīvībā un ilgtermiņā uh, tiks mainīta arī regulatīvā vide. Runājot par labumiem patērētājiem, mēs uzskatām, ka tiešām būs liels labums, jo būs lielāka konkurence, attiecīgi samazināsies cenas. Nobeigumā, un mana prezentācija bija diezgan gara, nobeigumā līdz ar to varu teikt, ka Mēs varam konstatēt, ka šobrīd viesamanēšanas tirgus nefunkcionē pietiekami efektīvi, un eh, līdz šinies risinājums ar eh, cenu limitiem, protams, eh, piedāvāja labumu patērētājiem, bet īstenībā neveicināja konkurenci. Tāpēc mums ir jābūt tādam risinājumam, kas risinātu viesabonēšanas tirgus struktūrālās problēmas. Paldies, priekšsēdētāji! Jā, paldies, saka priekšsēdētājs, par ļoti detalizētu prezentāciju. Un tagad lūdzu Fontēna kungs. Viņš savukārt varētu pastāstīt par Bereku viedokli. Lūdzu. Paldies priekšsēdētājiem. Pirmam kārtām nālos atvainoties, ka man bija jāpasaka priekšsēdētājiem, ka pat, pat visam drīz man būs jādodas uh, līdz 11.30. Džims Lim, Limnits ir klāt, viņš ir mans kolēģis, viņš ir informēts par šo projektu, līdz ar to jūs varēsiet uh, saņemt atbildes uz jūsu jautājumiem. Tātad varu teikt, ka diskusija vēl turpināsies, tā ir gara diskusija, nevarēsim uzskatīt, ka tā ir jau pabeigta. Pirmkārt, nālos turpināt jau to, ko biju teicis pirmajā prezentācijā. Jā, mēs tiešām ar lielu interesi un uh, uh labprāt atbalstam Eiropas institūciju šajā darbā, gan parlamentu. Uh, gan padome, jo tagad notiek sarunas. Ko, ko esam izdarījuši līdz šim? Ir tas, ka decembrī pagājušajā gadā Berets publicēja komisijas, komisijai ieteikumus attiecībā uz viesabunēšanas regulu, un tad vēlāk, vēlāk sniedzām arī papildinājumu uh, Šī gada februārī jau komisija noturēja konsultācijas, un tagad jau ir izstrādāta tehniskā analīze attiecībā uz komisijas priekšlikumu, un mēs ceram, ka varam šādā veidā arī precizēt dažus jautājumus, kas noteikti tiks apspriesti turpmāk diskusijās, un šī informācija publiskot arī mūsu mājaslapā. Pastāstīšu tagad par būtiskākajiem analīzes elementiem. Un pirmkārt, Mēlos teikt, ka ar lielu interesi runāšu, protams, arī par mobīlo sakaru tirgus attīstību nākotnē, attiecībā arī uz regulas darbību. Šobrīd ir piedāvāts, ka regula būs spēkā līdz 2022. gadam, un skaidrs, ka sakaru tirgus ļoti uh, dinamisks, un tad ne tagad mēs plānojam turpmākos desmit gadus. Pirmām kārtām vēlos teikt, ka daudzos gadījumos pilnībā piekrītam komisijām un komisijai daudzos gadījumos tikai daļēji. Komisijas mērķis, protams, ir nodrošināt zemākas cenas, lielāku caurskatāmību un uh, nodrošināt ilgspējīgu konkurenci. Visus šos mērķus varam pilnībā atbalstīt. Mēs arī zinām, ka pēdējo piecu gadu laikā, kad uh, viesabonēšanas regula ir darbojusies, tā ir piedāvājis mūsu patērētājiem ļoti labus risinājumus. Tā ir piedāvājusi zemākas cenas un it īpaši svarīgi tā ir piedāvājusi aizsardzību no šoka saņemot milzīgo rēķinu par lietošanu ārzemēs. Un te pašā laikā varam konstatēt, ka joprojām izmaksas tirgu ir pārāk lielas, un lai gan mums ir vieta, mums ir kopējs tirgus Eiropas Savienībā, atšķirības joprojām ir milzīgas. Un tāpēc mēs varam teikt, ka regulai ir vēl jāpaliek spēkā kādu laiku, un līdzīgi komisijai mēs arī uzskatām, ka tirgus spēki bez regulatīvās palīdzības nevarēs atrisināt situāciju tuvākā nākotnē. Mēs uzskatām, ka ir nepieciešams regulēt gan iepirkumu, gan pārdošanas cenas vēl kādu laiku, un izskatās, ka cenu limiti ir ļoti veiksmīgs mehānisms, ko var izmantot arī nākotnē. Mēs arī piekrītam komisijai, Mm, ka būtu nepieciešams ar laiku atteikties no limitiem, tā lai vienkārši izmaksas un pārdošanas cenas uh, tuvinātos, un tas ir tiešām ļoti loģiski, un kā mēs zinām, komisija ir izvirzījusi mērķi, lai 2015. gadā uh, viesabonēšanas cenas būtu ļoti tuvu uh, cenām uh, patērētāju valstīm. Uh, runājot par vidustermiņu, būtu ļoti veiksmīgi, ja mēs eh, panāktu tādu risinājumu, ka, kā, ka uzņēmumu varētu piedāvāt vienotu Eiropas tarifu. Tas noteikti nāks par labu mūsu patērētājiem. Pagaidām vēl tik tālu neesam tikuši, bet komisijas, komisijas priekšlikums ir pareizajā virzienā. Eh, vēl viens svarīgs aspekts ir datu viesabunēšana. Uh, Mums ir arī priekšlikums attiecībā uz jaunajiem drošības limitiem, attiecībā uz datu viesabonēšanas cenām. Pavisam nesen mums bija iespēja uh, redzēt, ka tirgu ir parādījušies uh, veiksmīgāki produkti, vismaz m, mm, mazliet veiksmīgāki, taču šādi produkti ir pieejami tikai dažās valstīs, un daudzās valstīs joprojām cenas ir pārāk augstas. Um, ar cenu uh, limitiem mēs, protams, varam panākt to, lai pārāk lielas cenas netiktu uzliktas, bet te pašā laikā nedrīkstam aizmirst, ka attiecībā uz datu viesabonēšanu e, pastāv arī konkurences spēki. No vienas puses ar vienu palielinās datu apjoms, kas tiek izmantots viesabonēšanu, no otras puses eksistē arī bezvadu internets, kas varētu pārņemt šo tirgu. Vēl viena lieta, es varu teikt, ka um, cenu limiti nemaz nelīdz tiem, kas internetu izmanto diezgan efektīvi. Nu, piemēram, ja eh, kādai personai ir telefons, kas var saņemt ēpastu, servot internetā, tad bieži vien, eh, pateicoties tam, ka cenas eh, viesabonēšanās šobrīd ir tik augstas, tad cilvēks nevar izmantot savu telefonu ārzemēs, un, manuprāt, tas ir absolūti absurdi. Tad, ņemot vērā to, ka arvien vairāk iedzīvotājiem ir tādi uh, Eh, labāki telefoni ar daudzām funkcijām, tad attiecīgi mm, pakāpojums sniedzēji būs interesēti tajā, lai piedāvātu zemākas cenas. Nākamais aspekts ir struktūrāli risinājumi. Nu, skārts, ka neviens negribētu, lai visu mūžu mēs saglabātu cenu regulācijas pasākums. Te pašā laikā paralēli uh, cenu limitiem un uh, drošības limitiem ir jāmeklē arī struktūrāli risinājumi. Uh, Šie struktūrālie risinājumi varētu palīdzēt stiprināt konkurenci un uzlabot tirgus funkcionēšanu līdz tam brīdim, kad mēs varēsim no limitiem atteikties pavisam. Bet problēma ir tāda, ka mums ir nepieciešams tāds risinājums, ko varētu pēc iespējas ātrāk ieviest un pēc iespējas lētāk ieviest. Savādāk sanāks tā, ka šīs izdevīgais brīdis tiks palaists garām un mēs vairs nevarēsim rīkoties. Tātad risinājumu jābūt ātram. Tātad mērķis, protams, ir uh, uh, izmaksas, izmaksu samazināšana, un ja mēs panāksim limitus attiecību uz iepirkuma cenām datu viesabonēšana, tad varēsim attiecīgi uh, rīkoties arī cenu uh, līmeni patērētājiem. Mēs varam pilnīgi sagaidīt no operatoriem, ka ja viņi lēti iepirks, viņi varēs arī lētāk pārdot. Uh, Bereka uzskata, ka pagaidām uh, struktūrāls risinājums, kas būtu visiem pieņemams un pietiekam veiksmīgs, vēl nav izstrādāts. Kas mūsuprāt būtu veiksmīgs risinājums? Tas ir risinājums, gan, gan patērētājiem nāktu par labu, gan arī, protams, uh, tirgus attīstībai, konkurencei uh, būtu pietiekam veiksmīgs. Uh, ziņojumus, ko esam snieguši decembrī un februārī, esam vēlreiz norādījuši, ka līdzinēja risinājumi nav pietiekami veiksmīgi. Komisijas uh, E, izvērtējumā tiek runāts par vienu no risinājumiem, e, kas ir duals IMC e atsaistīšanas risinājums, un Bērek uzskata, ka jā, šai risinājumi ir šādi tādi plusi, te pašā laikā varbūt tie labumi, kas tik solīti īstermiņā nemaz netiks uh, piedāvāti. Um, Berek arī uzskata, ka iepirkuma cenu pasākumu, ko šobrīd piedāvā komisija, uh, kopā ar uh, vispārīgiem pasākumiem saistībā ar piekļuvi tirgumu varētu pēc iespējas ātrāk sniegt risinājumus un pietiekams risinājums. Būtiski ir tas, ka jau esošie uh, operatori varētu piedāvāt uh, atraktīvākas cenas patērētājiem, un ņemot vērā to, ka tiek izmantot ar, uh, izmantots arī jaunas tehnoloģijas MNO un MVNO, uh, uh, var piedāvāt arī tādu pakalpojumu kā globāla simkarte. Nu, ņemot vērā visu šo situāciju un to, ka šobrīd mēs izskatām duālo IMCI atsaistīšanas piedāvājumu, es varu teikt, ka ir jāmeklē tāds risinājums, kas būtu visiem pieņemams, tad to mēs labprāt atbalstīsim. Jāsaprot, ka ir jāsamazina operatīvās izmaksas, jo mērķis, protams, ir, lai izmantot šo brīdi pilnībā un panāktu risinājumu pēc iespējas ātrāk. Te pašā laikā Bereks saprot, ka pastāv jauni risinājumi arī atsaistīšanas jomā. Te pašā laikā nevaram teikt, ka nu, jau tagad esam atraduši visideālāko risinājumu. Tas nozīmē, ka ir jāturpina diskusijas arī ar tirgus dalībniekiem tā, lai uh, labs risinājums būtu pieejams pēc iespējas ātrāk. Berek uh, mūsu dokumentos ir norādījis uz to, ka lēmums par to, kādu struktūrālo risinājumu mēs pieņemsim, šis lēmums ir jāpieņem tikai un vienīgi tad, kad visiem ir absolūti skaidrs, ka šis lēmums ir uh, par labu visiem, gan patērētājiem, gan arī tirgus sektoram. Un še, šim risinājumam ir jābūt arī tādam, lai to varētu uh, pietiekami efektīvi un arī ekonomiski ien, ieviest. Un ir ļoti svarīgi, lai tirgus dalībnieki kritiskā masa varētu to uh, atbalstīt un attiecīgi izmantot konkurences veicināšanā. Uh, kāda pasākuma vai kāda, um, kādas sistēmas ieviešana uh, mm, nekonsultējusies ar patērētājiem, būtu absolūti nepareizs solis. Jau tagad mums ir uzsāktas diskusijas, un labprāt kopā ar komisiju vajadzības gadījumā izstrādāsim ieviešanas vadlīnijas. Ņemot vērā visus šos iemeslus, pagaidām vēl esam mazliet piesardzīgi attiecību uz komisijas piedāvātiem struktūrāliem risinājumiem. Mēs arī uzskatām, ka uh, cenu uh, regulēšana joprojām ir vajadzīga, no tās nedrīkst atteikties, kamēr nav pietiekami labu struktūrālo pārmaiņu. Mēs arī atbalstām komisijas domu, ka pagaidām vēl būtu nepareizi atteikties no jā, regulētajām cenām. Nākamais aspekts, um, ja jau mēs esam, um, ja jau mēs uzskatām, ka būtu nepieciešams saglabāt cenu limitus, tad uh, kā tad mēs varam šos cenu limits izmantot visveiksmīgāk. Komisijas mērķis ir veicināt konkurenci, tad um, es varu teikt no savas puses, ka ja mēs cenu limitus uzliksim pārāk zemu, tad, protams, patērētājiem būs labi, bet netiks veicināt konkurenci. Savukārt, ja uh, cenu limiti būtu pārāk augsti, tad uh, Eh, bieži vien operātori nebūs ieinteresēti piedāvāt izdevīgākas cenas. Diemžēl nav nekādas labas formulas, lai varētu aprēķināt, kur šī, šis līdzsvars ir rodams, bet būs jāmeklē noteikti. Bet sākot ar 2014. gadu, mūsuprāt, būtu nepieciešams noteikt par zemākas, um, ehm, zemākus limitus nekā piedāvā šobrīd komisija. Mūsu priekšlikums būtu izmantot uh, um, peļņas vai arī um, ienākumu maržu 200%. Tas nozīmē, ka nedrīkst uzliekt lielāku cenu nekā trīs reizes izmaksas. Tātad izmaksas reiz trīs ir maksimāla cena. Tāds ir mūsu priekšlikums. Uh, vēl viena lieta, ņemot vērā to, ka ir nepieciešams pārskatīt regulatīvo bāzi, tad 2015. gadā komisija ir jāpaskata, jāpaskata cit, stratēģija pilnībā, jo mēs saprotam, ka tirgus ir ārkārtīgi dinamisks. Berek uzskata, ka pārskatīšanā ir jāiekļaut trīs aspekti. Pirmkārt, jāpārskata cik uh, lielā mērā tirgus spēki vai nu ar struktūrāliem pasākumiem, vai arī bez struktūrāliem pasākumiem var ietekmēt tirgus cenas. Otrakārt, kā ir ar uh, izmaksām, jo mēs šobrīd jau nosakām nākotni ilgākā laika periodā, jo šobrīd desmit gadi, kas tiek piedāvāts, mūsuprāt, pārāk garš periods, tīpaši ņemot vērā uh, datu pakalpojumus, kas attīstās ļoti dinamiski. Mūsuprāt, desmit gadi pārāk garš periods, līdz ar to labāk būtu ik pēc diviem, trīs gadiem pārskatīt uh, regulatīvo ietvaru. Trešais aspekts, kas ir jāizskata, ir, vai būtu nepieciešams saglabāt cenu limitus un attiecīgi kā veidoja saspēle starp uh, reālajām izmaksām un patērētājiem piedāvātajām cenām. Nobeigumā, dāmas un kungi, vēlos runāt par jautājumu, kas ir iekļauts mūsu priekšlikumā, bet komisijas priekšlikumā nē. Mēs, Berek, uzskatām, ka būtu nepieciešams mūsu priekšlikumu iekļaut pārskatītajā regulā, mēs varam teikt, ka šobrīd mums ir ļoti labi, uh, ļoti labs instruments, lai patērētāji varētu izvairīties no šoka saņemot rēķinu pēc iesabonēšanas izmantošanas, un tas jau labi darbojas Eiropā. Mēs atceramies, ka no sākuma nebija nemaz tik viegli ieviest šīs pretšoka pasākumus. Uh, jūs noteikti atceraties, ka avīzēs pat bija raksti par to, ka cilvēks atgriezies no atvaļinājuma un saņem milzīgu rēķinu un ir absolūtākais šokā. Un Tiešām cilvēki saņem eh, tādu rēķinu, kas pilnībā nav samērojams eh, ar pakalpojumu apjomu. Eh, Eiropā tas viss šobrīd ļoti labi darbojas, bet runājot par ārpus Eiropas valstīm, situācija mazliet savādāk. Es zinu, ka daži operatori ir ieviesuši šādus pasākumus pēc savas iniciatīvas, taču mēs uzskatām, ka būtu nepieciešams noteikt to kā obligātu, tad mūsu pakalpojumu lietotāji varēs izvairīties no šoka, bet atceramies, ka šāds pakalpojums, eh, ka šāds, šāda schēma ir ieviesam, ieviešām, ja mēs runājam par Eiropas patērētājiem, kuriem sniedz eh, pakalpojums Eiropas eh, uzņēmumiem. Pašā nobeigumā vēlos teikt, ka Berek uzskata tieši tāpat kā komisija, ka ir jāaizsargā patērētāja. Mums ir daži priekšlikumi, kas mūsuprāt varētu priekšlikumu uzlabot. Mēs uzskatām, ka struktūrālie risinājumi ir vajadzīgi, bet šiem risinājumiem ir jābūt tādiem, kas veicina konkurences starptautiskai viesabunēšanas tirgu. Risinājums meklēsim kopā ar komisiju un ar uh, nozares dalībniekiem, protams, arī kopā ar jums cienījamie deputāti. Un es ar lielu prieku jums sniegšu visu informāciju, kas jums ir vajadzīga, lai pieņemtu labu lēmumu. Paldies! Mich, dass... Paldies! Jūs visu atspoguļojat ļoti daļrunīgi un pamatīgi. Vairāk kolēģi jau vēlas uzdot jautājumus. Došu viņiem tagad vārdu. Dekals Tiljo ir pirmā kundze, eh, pirmā kolēģi, kas uzdos jautājumu. Paldies, eh, centīšos būt pēc iespējas lakoniskāka. Es ceru, ka Fonteina kungam būs pietiekami daudz laika, lai atbildētu uz manu jautājumu. Paldies par šo ietekmes izvērtējumu, par analīzi, ko veicāt. Jo, manuprāt, Eiropas regulātori, eh, tiem ir jāizsakās par elektroniskiem sakaru līdzekļiem. Mums ir jāsaprot, ka pilnīgi visi neesam viensprāts. Vieni eh, vēlas, lai konkurētspēja būtu augstāka, citi atkal vēlas šo vienoto tirgu runājot par viesabonēšanu, īziņām, balss ziņām. Dalībvalstīs uh, ir ļoti atšķirīgas cenas, bet tagad mēs esam iepazinušies ar Bereks ziņojumu, un vakardien man bija iespēja ar to īsumā iepazīties. Es uh, tagad uh, varbūt jums uh, saku visu, kas man ir uz mēles, uh, visu, kas man ir iešāvies prātā, varbūt tie nav tādi ļoti labi noformulēti jautājumi. Uh, Es ceru, ka mums būs arī plašs debats parlamentā par šo jautājumu. Domāju, ka Bereg ziņojums ir eh, eh, tāds ļoti veiksmīgs eh, un piedāvās mums labu vielu pārdomām turpmākajā gaitā. Protams, jāņem vērā, ka, ka ir atšķirīgas pieejas, atšķirīgi uzskati. Bet eh, mēs runājam par eh, tādu varbūt kā gaumas jautājumu, par gaumas atšķirībām, nevis par uh, viedokļu šķelšanos ļoti būtiskos jautājumos. Varbūt es tagad spēlēju sātana advokātu, bet kādi ir jūsu galvenie argumenti? Šķiet, jūs apgalvojat, ka nepietiek uh, tikai ar struktūrālām reformām, kā to ir paredzējusi Eiropas komisija tiek runāts par uh, daudzām struktura, struktūrālām reformām, bet tajā pašā laikā ir jāsaglabā noteiktie cenu griesti. Īcevišķi runājot par uh, vairumu tirdzniecību, domāju, ka tas ir galvenais domu grauds, ko varam izlobīt no šī ziņojuma. komisija eh, apgalvo, ka ir nepieciešams struktūra reformas. Protams, tas ir nepieciešams, bet tad būs nepieciešams saglabāt arī cenu griestus. Bet ASV apgalvoja, pat ja izmaiņas tiks ieviestas, joprojām būs jāsaglabā cenu griesti. Mums ir jāsaprot, kā eh, saglabāt līdzsvaru, kā parūpēties, lai gan vilks būtu paēdis, gan kaza dzīva. Uh, Ir vēl vairāki jautājumi, um, kas man īsti nav tapuši skaidri. Berek teica, ir jāapzinās, ka operatoriem ir jāievēro regulātora nosacījumi. también adecuadamente y en tiempo operatoriem arī ir jāpiedāvā labi augstas pakāpes, eh, augstas, Fianza. augst līmeņa pakalpojumu. Šķiet, ka joprojām trūkst uzticības. Runājot par izmaksām. struktūru reformām. Kā tas viss norisināsies? Īstenošana būs ļoti piņķerīga. Tas prasīs daudz laika. Jā, protams, ja jūs uh, doties uz citu valsti, izvēlaties viesabonēšanas režīmu, it kā ir ļoti vienkārši nomainīt operatoru, pieslēgties citam operatoram, bet, lai to veiktu praksē, ir nepieciešams daudz tehnoloģisku parametru un uh, ir jāinvestē daudz līdzekļu. Uh, Tādēļ eh, jāsaprot, vai ir iespējams saglabāt šo cenu griestus vairumu tirzniecības līmenī. Tam, protams, var būt arī negatīva ietekme. Ņemot vērā tos operators, kam piekļuva eh, viesabonēšanas tirgumu. Jo galu galā, protams, ir jāpiesaista investīcijas Jūs vēlaties samazināt uh, cenu griestus, pazemināt cenu griestus vairumtirzniecībā. Un mēs vēl nezinām, kāds seks tam visam varētu būt. Nu, tā ir, tas tikai tāds piedāvājums, tādas manas pārdomas. Iespējams, tam varētu būt negatīvs seks. Nu, tas vēl nav akmenī iecirsts, ka tur uh, notiks kaut kas slikts, bet uh, to mēs nevaram arī izslēgt. Ņemot vērā iepriekš gūto pieredzi, nu, viesabonēšana 1, viesabonēšana 2. Jūs runājat par eh, struktūrālām pārmaiņām, jūs paskaidrojāt, kā tās būtu jāveic, bet joprojām ir daudz neatbildētu jautājumu. Mums par tiem būs jādebatē, mēs eh, nevaram no tā izvairīties. mēs īstenībā esam viena no lielākajiem atklāta, atvērta viesabonēšanas tirgus aizstāvjiem. Un, ja būs konkurētspējīgs viesabonēšanas tirgus, tas, protams, nāks par labu visiem. Tas ir tā neatņemā mūsu dzīvesveida sastāvdaļa. Domāju, tas ir viens no svarīgākiem jautājumiem, pie kur nāksies atgriezties arī turpmāk, tad, kad vēlēsimies izkristalizēt savu galējo pozīciju. Ņemot vērā mans uzdotos jautājums, vai jūs vēlējāties kaut ko uh, precizēt, piemetināt? Protams, es saprotu, ka jūs atgriezīsieties arī nākotnē pie mums, lai par to uh, izteiktos. Paldies. Rūbīga kungs lūdzu. Paldies uh, par uh, uh informāciju, ko sniedzāt. Tā bija veiksmīga prezentācija un vēlējos pavaicāt par uh, cenu griestiem viesabonēšanā. Nu jā, pats jūs eh, varat, eh, eh, ja jūs doties uz citu valsti, jums atnāk izziņa par cenām vai no nu 99 centi vai 1 eiro 39 centi, tātad datu pārraidēji. Un, protams, mēs ļoti bieži pārvietojamies Eiropai, un šīs ir divas populārākās cenas. Protams, Eh, ja jūs eh, mēģināt lejuplādēt filmu, kura ir stundu gara, nu, viens gigabaits ir piemēram viena filma, apmēram stundu gara filma, un tad ņemot vērā viesabonēšanas tarisus, jūs samaksāsiet 9900 eiro e, par vienu gigabaitu vai 13900 eiro. Jūs teicāt. Werden soll

1200 eiro par uh, gigabaitu. Es, piemēram, Beļģijā par to maksāju 13900 un, uh, ja es gribētu šo 1 gigabaitu lēplējot, kā jūs nonācāt pie 500 eiro, pie šādiem aprēķiniem? Labi, tagad jums vajadzēs, uh, jums vajadzēs uzdot jautājumus pēc iespējas ātrāk. Tagad var Nistelrē kungs. Uh, dank u wel. In dit, uh, in dit stadium even kort. Uh, goed dat... Izteikšos lakoniski ļoti labi, ka šis priekšlikums ir izstrādāts. Ir uh, veikts arī pirmais izvērtējums uh, un. Bet mēs kā ITRE komiteja varētu organizēt arī uzklausīšanu. Uh, lai mēs varētu uzklausīt nozares pārstāvis, jo iespējams viņu viedoklis atšķirs, atšķirsies no mūsējā. Bet vēl divi sīkumiņi. Rūbiga kungam bija taisnība, nu kas notiek viesabanošanas jomā? Ja jūs vēlties kaut ko panākt pilsoņu labā, parūpēties par integrāciju, tad ir jābūt vienotai cenai. Jūs teicāt, ka 2015. gadā viesabonošanas tarifiem vajadzētu atbilst nacionālajiem tarifiem. Ja jūs vēlties būt pietiekami nopietni un kaut ko panākt un spērt tādus uh, liels soļus uz priekšu, eh, komisija saka, ka ir um, kritušās cenas, bet maržas ir palielinājušās. Nu, tā ir tāda burvestība bez maz vai. Uh, Mums ir jāparūpējas par vienotu līmeni, kas atbilstu dalību valstu tarifiem. Un, piemēram, ir jāparūpējas, lai cilvēki varētu izvēlēties viesabonēšanas operatoru, bet varbūt, ka visi cilvēki nemaz to neapzinās. Tas viss ir tik sarežģīti, ka jūs, piemēram, dodoties uz ārzemēm, nevarat nemaz tik ātri pielāgoties jaunajai situācijai. 2015. gads, nu, 2022. gads ir vēl tālāk, bet man šķiet, ka mēs te esam to, tādus remdenus likums pieņēmuši kaut ko tā pa pusē, pa roku galam. Bet, ja mēs vēlamies patiesu konkurenci Eiropas Savienības līmenī, mēs varam to panākt un mēs varam piedāvāt vienotus tarifus. Paldies! Sāras kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Sākumā vēlējos pateikties Fontēna kungam un komisijai par eh, šiem ievadvārdiem. Man ir liels gandarījums, eh, ka varam šodien par to diskutēt. Vēlējos pavaicāt gan eh, Bereka pārstāvim, gan komisijas darbiniekam. Kas notiks ar mazākajām valstīm? Mazākās valsts būs uh, sērdienīšu lomā, runājot par uh, griestiem, cenu griestiem. Es esmu no Slovākijas, bet es domāju, ka Bulgārijā un Ungārijā būs līdzīga situācija. Nu, mēs nevaram to tieši salīdzināt ar Poliju, tā ir lielāka valsts, bet runājot par operatoru piedāvātajām cenām, bieži vien uh, mobilo telefonu tarifi ir desmitreiz augstāk nekā fiksēto telefonu tarifi. Man ir liels prieks, e, ka Fonteina kungs, gandrīz nosauc viņu par Bereka kungu, e, teica, ka būs nepieciešama e, regula un man prieks, ka jūs pieminējāt Eiropā uh, valdošos tarifus. Es cenu, ka vienā, vienā jaukā dienā tas kļūs par realitāti. Uh, Ir taču arī mazāk operatori un ne visiem ir tik viegli konkurēt. Jā, konkurence ir nepieciešama, bet mēs nevaram paļauties tikai uz tirgu vienu. Vēlējos lūgt, lai abi kungi rīkotos pēc iespējas ātrāk. Tas noteikti nāks par labu mazākajām Eiropas Savienības dalību valstīm. Runājot par 110% uh, pēļņas, tas nav attaisnoti. Mums ir jāsamazina šī uh, skaitļi, cevišķi mazajās valstīs. Slovākijā ir trīs galvenie mobilo sakaru operatori, un man nešķiet, ka nu, rītdien pēkšņi radīsies ļoti daudz operatoru. Tādēļ ir jāatrod kaut kāda risinājuma. Uh, thanks very much. Lūdzu, nākamais runātājs. Beletkungs, jā, daudz jautājumu tik jau uzdoti, tādēļ būšu lakonisks un uh, ar lielu interesi noklausījos Fonteina kunga un komisijas uh, eh, pārstāvi izteikumos. Varbūt, ka komisijas uh, pārstāvis varētu, nu, vilkt paralēlis ar citiem tirgiem uh, Dienvidu Koreju, uh, un uh, eh, ASV, cik liela ir ienākuma marža, tā tad kāda ir reālā pēļņa, vai tie ir 120% vai 110%, kādi, kādas ir šīs proporcijas. Varbūt, ka jūs varat uh, šo informāciju iegūt pateicoties jūsu zinātībai un jūsu rīcībā esošajām tehnoloģijām. Tālāk Eh, protams, viesabonēšana eh, pieaug, tā aizvien paplašinās, tagad ir 20%, bet iespējams, ka drīzumā šis skaitlis palielināsies. Tad, kad šis priekšlikums kļūst par konkrētu likumdošanas aktu, mēs rēķināmies ar to, ka viesabinēšana tiks izmantota vēl daudz vairāk un biežāk vai tirgū neradīsies uh, iespējams tādas uh, šaurās vietas vai, vai kaut kādas trūpceļi uh, vai pat uh, sastrēgumi ņemot vērā infrastruktūru, jo mums ir jāizpēta infrastruktūra, tur ir uh, jā, jāveic investīcijas, lai tehnoloģijas vispār varētu nest visu šo milzīgo datu apjomu. Paldies! Oh, okay. um... Paldies. Ja jums nav nekādu pretenziju, tad es došu vārdu Fontēna kungam, lai viņš varētu atbildēt uz sev uzdotiem jautājumiem, jo viņam jāskiem prom ir. Jums tas nepatīk? Labi, tad varam turpināt ar jautājumiem priekšsēdētāji, saka Lambert kungs, bet arī citiem uh, kolēģiem ir jautājumi, arī citu politisko grupu pārstāvjiem. Jūs visu laiku dodat vārdu kolēģiem no ETP, es zinu, jūs pats pārstāvat šo grupu, bet īsti godīgi tas nav. Jā, labi, tagad uh, uzdosim uh, visus jautājumus, un pēc tam jūsu kolēģis atbildēs uz jautājumiem. Tāda ir procedūra. Jā, Hercogs kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Es domāju, ka sekretariātam uh, vajadzētu uh, pieš, rūpīgāk paraudzīties, kurš tad īsti ir pieteicies izteikties un, un tad arī godīgāk sadalīt šo runāšanas laiku. Divas piezīmes. Pirmām kārtām. The... Es domāju, ka viesabonēšanas jautājums bija viens no būtiskākajiem, kas tika izskatīts iepriekšējā uh, Eh, sasaukuma laikā. Tādēļ uzskatu, ka mums kā parlamentam ir jārunā par šo jautājumu 2014. gadā, kad tiks eh, ieviests eh, kad tiks veikts uh, ietekmes izvērtējums, jo tas ir patiešām Eiropas uh, projekts un tā mēs varēsim arī vairāk uh, piesaistīt Eiropas pilsoņu uzmanību tam, ko mēs konkrēti darām un pastāstīt, ko tad Eiropas Savienība ir paveikusi viņa labā. Uh, Un citi jautājumi ir tādi tehniskākas dabas. Es domāju, ka šī likumdošana nelabvēlīgi ietekmēs eh, mūsu sieviešu rokas somiņu svaru. Man jau tagad ir kaut kādi 3-4 mobilie telefoni somā, bet uh, It was not mentioned and I'm super. Man ir, eh, nav tik viegli vienā telefonā mainīt operators, izvēlēties citu operatoru, tādēļ man ir vairāk telefonu, vairākām simkartēm, un es ceru, ka tad vienu dienu es varēšu izmantot visās valstīs tikai vienu mobilo telefonu un eh, staigāt apkārt ar elegantu mazrokas somiņu. Un, eh, protams, tas nāks par labu nevis tikai sievietēm, bet arī vīriešiem. Un jāpadomā par dažādiem tarifiem un par dažādiem telefonu numuriem. Nu jā, man tagad ir viens uh, beļģu numurs, viens franču numurs, viens ungāru numurs, viens uh, telefonu numurs, ar kuru, pa kuru es sazvanos ar kolēģiem, pa citu man zvan ģimene un tā tālāk. Bet varbūt varētu būt tā, ka nospiežot vienu podziņu, mēs varētu darīt visas funkcijas ar vienu pašu mobilo telefonu. Un ja manam sapnim ir lēmts kļūt par realitāti, tad mēs eh, mobilo telefonu pakalpojumu jomā būsim veikuši milzīgas reformas. Es ceru, ka tas būs tehniski vienkārši. Un iespējams, ka patērētāji, protams, arī tādi patērētāji, kas izmanto ļoti modernas uh, tehnoloģijas, aizmirsīs. aizmirsīs, cik augsts ir pakalpojumu cenas. Tātad, ja jūs visu izdarīsiet, ja jūs visu varēsiet izdarīt nospiežot vienu podziņu, tad varbūt aizbrauksiet atvaļinājumu uz tālu valsti un pēc tam atkal saņemsiet tūkstošu tūkstošiem eiro augstu rēķinu. Tā tad jāprūpējas, lai cilvēki nekļūtu par tehnoloģijas attīstības upuriem paši to nevēloties. Jā, un arī rēķiniem ir jābūt vienkāršākiem, ir jābūt tādiem vienotiem, harmonizētiem rēķiniem Eiropas Savienībā. Un vienā dienā es vairs nevarēju izmantot eh, internetu ar savu mobilo telefonu un divas dienas man prasīja tur kaut ko izdarīt, man ar tehnisko ekspertu vajadzēja sazināties. Un, un es domāju, ka gan rēķiniem, gan visiem pakalpojumiem ir jābūt daudz vienkāršākiem. Lamberts kungs lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Pirmais jautājums komisijas pārstāvim. Tad, kad jūs uh, piedāvājat savu priekšlikumu Vai jūs konsultējāties ar patērētāju aizsardzības organizācijām, it sevišķi ņemot vērā struktūrāls uh, kompensācijas un pasākums un tā tālāk? Bet kādi ir šie struktūrālie instrumenti? Vai tie nāks par labu patērētājiem? Es patiešām ceru, ka jūs ar patērētāju organizācijām konsultējāties pirms pieņemt tālākus lēmumus. Otram kārtām Bereka pārstāvim vēlējos pavaicāt, runājot par cenu griestiem un par to, ka nebūtu praktiski no tiem atteikties. Es vēlējos pārvaicāt, vai vēlējos, vai var, sapratu jūs pareizi, tad, kad, kad jūs runājāt par vairumtirdzniecību un mazur, mazumtirdzniecību. Mazum Eh, ko jūs tur izdomājāt ar eh, cenu grieztiem? Un visbeidzot, mani pārsteidza viens no attēliem, kur bija parādīts, kā veidojas cenas. Man uh, tas radīja aizdomas par karteļu veidošanos. Varbūt, ka DigiCom no komisijas varētu kaut ko darīt lietas labā. Jā, mums varbūt dažādi struktūrāli pasākumi, eh, cēnu griesti, bet eh, komp ģenerāla direkcija varētu patiešām kaut ko paveikt, nākt šeit talkā, sazinoties arī ar citiem sektorā pārstāvētiem spēlētājiem. Ja Protams, mēs saprotam, ka daudzās valstīs ir vairāki uh, operātoru un cenu karteļu izveidošana jau nav nekas neiespējams. Tādēļ vēlējos pavaicāt, lai komisijas cīkāk un pamatīgāk iepazīstas ar šo jautājumu. Tojas kundze, lūdzu, paldies. Paldies. Kā teica Hercogas kundze pēdējā sasaukuma laikā paveiktais viesabanošanas jomā bija patiešām liels solis uz priekšu, un pateicoties tam mēs arī varējām spodrināt savu imidžu pilsoņu acīs. Protams, tas nebija vienkārši. Ņemot vērā sasniegto, Nu jā, mēs eh, varbūt eh, nesasniedzam tik daudz, kā gribējām, bet ņemot vērā mūsu panākumus, mums ir jābūt drosmīgākiem un izlēmīgākiem. Datu pārraides tirgus turpina izplesties. Tādēļ mums ir jābūt izlēmīgākiem, lai varētu darboties daudz rezultatīvāk. Uzklausot kolēģus, es varēju secināt, ka mēs vēlamies panākt harmonizētus vienotus tarifus, lai saskanētu nacionālie tarifi ar viesabonēšanas tarifiem. Protams, mēs vēlamies, lai vienotais mobilo sakaru tirgus arī vienā dienā kļūtu par realitāti un lai mūsu pilsoņi varētu baudīt visas mobilitātes priekšrocības. Protams, vairāk jautājumu vēl ir jāatrisina. Runājot par cenu griestu noteikšanu par to runājam jau iepriekšējā sasaukumā. Patērētājiem ir savs viedoklis. Protams, ir milzīgas cenu atšķirības. Un cenu griesti īstenībā nu, nekādā veidā neatspoguļo reālās izmaksas. Uh, jo izmaksas no cenu griestiem bieži vien atšķirs kā diena pret nakti, un šīs cenu griesti līdz ar to vairs nav attaisnojami. Tātad ir patērētāja aizsardzības organizācijas, operātori, visi mums piedāvā kaut kādus datus, kaut kādus ciparus. Kā mēs varam attaisnot to, ko mēs darām? komisijai ir jāiedvež dzīvība un jēga šajā projektā. Mm, runājot par cenu griestiem, tas varētu būt tāds kā stimuls, lai operatori piedāvāt labākus pakalpojumus. Es nezinu, kādas ir šīs cenu atšķirības, kādas ir reālās izmaksas un pēļņa. Nu, kas tad notiek, ja es runāju pa telefonu Itālijā, Bēļģijā vai Francijā? Es gribu zināt, kādas ir reālās izmaksas, ko mēs varam attaisnot, cik lielu uzcenojumu ir iespējams attaisnot. Es esmu uh, slinka, es uh, izmantoju tikai vienu operatoru pakalpojumus, un, un tad uh, pēc tam man ir tikai jāmaksā ragā. Mums ir jāsaprot, kādi ir šie maksimāli griesti, vairumtirdzniecības, mazumtirdzniecības cenu griesti, un ir jābūt caurskatāmībai. Un Jūs teicāt, jūs vēlaties izveidot uz tirgu balstītu sistēmu, lai eh, būtu jaunu cenu griesti, vai tā ir pareizā pieeja, vai jūs teiksiet, ka katrs operators var eh, griestus noteikt tik augstus, kā viņš viņu vien vēlās. Mums ir jāsaprot, ka tas ir delikāts dabas politisks jautājums. Un vēl Es ceru, ka mums būs pietiekami daudz laika par to diskutēt. Tie risinājumi, kas tika piedāvāti, lai palīdzētu mūsu patērētājiem, lai būtu salīdzināmas cenas, lai tātad nacionālajie tarifi eh, atbilst viesabonēšanas tarifiem. Vai tad jūs varēsiet izvēlēties eh, starp vairākiem operatoriem? Protams ir daudz labu priekšlikumu, un šķiet, ka tie nāks par labu patērētājiem, bet varbūt, ka tas prasīs tik eh, milzīgus tēriņus, ka operatori to nevarēs eh, paveikt. Un kā parūpēties par labu sakaru piedāvāšanu visiem patērētājiem, lai piekļūtu vienkārša. Jā, varbūt, eh, ka tie, tās ir tādas labas vēlmes, eh, jauki ideāli, bet tie nav praktiski īstenojami. Mums, protams, ir jābūt arī atvērtam tirgum, un tas ir eh, jātīsta. Paldies! Lūdzu, Fiona Hola, paldies! Jā, man jāpasakās abiem kungiem, jūsu prezentācijas bija ārkārtīgi saistošas. Komisija teica, ka pateicoties jaunajām priekšlikumam būs iespējams eh, labāk piekļūt arī uh, virtuālajam tīklam, bet es sapratu, ka mazajiem operatoriem ir problēmas, uh, it sevišķi mazās dalību valstīs, kā jau minēja kolēģis. Jo mazi operatori bieži vien nav kaut kādos lielos uzņēmumos vai neveido uh, karteļus vai asociācijas ar citiem lielajiem operatoriem. Es domāju, mēs visi apzināmies, ka joprojām nav tādas, tādu vienotu eh, spēles noteikumu, ka jūs nevarat, piemēram, izmantot vienu un to pašu operatoru vairākās valstīs, un citreiz izziņa vispār, eh, tas prasa veselu mūžību, lai izziņa tiktu nosūtīta no vienas valsts uz otru. Un daudzi, protams, par to ir pārliecinājušies uz savas ādas. Uh, Komisijas priekšlikumā es neredzu nekādu priekšlikumu par uh, servis kvalitātes uzlabošanu un par to, ka ir uh, jāparūpējas par uh, vienotu tīmekli, vienotu pārklājumu visā Eiropas Savienībā, gan at attiecībā uz zvaniem, gan attiecībā uz izziņām. Tālāk, runājot par konkurētspēju. spēju Varbūt, ka operatori negrib konkurenci, sevišķi lielie uzņēmumi, jo viņiem ir e, ļoti labi pašreiz e, ir tāda nerakstīta vienošanās, ka viņi vienkārši nekonkurē savā starpā. Katram ir savs lauciņš un tur viņš izvēršas. Un, protams, e, operatoriem, kas piedāvā viesabonēšanu, viņi mēģina piedāvāt uh, zemākas maksas, ja jūs uh, uh parak, uh, parakstāt gan uh, nacionālo līgumu, gan viesabonēšanas līgumu. Un tas ir arī uh, uh, līdzīgi tā kā energo koncerniem. Viņi saka, ja jūs uh, ņemsiet no mums gan gāzi, gan elektrību, tad tas jums izmaksās daudz lētāk. Uh, Un esmu nobažījusies, ka mobilo sakaru jomā situācija ir līdzīga, un es negribu, lai tagad uh, liela operatora mēģinātu izdarīt kaitējumu patērētājiem. Paldies, Angelika Nīblere, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Sākumā vēlējos pateikties a, eh, abiem referentiem par a, situācijas izvērtējumu un informācijas sniegšanu. Tagad tāds politisks tāds komentārs. Es atceros, eh, daži kolēģi to pašu darīju. Es varu piekrist, ka otrā eh, viesabonēšanas regula, kas tika pieņemta 2007. gadā, bija liels eh, politisks sasniegums, jo tas patiešām ļāva mums labi izstīties pilsoņu acīs, un mēs tātad varējām lepoties ar to, ka kaut ko esam darījuši tieši pilsoņu labā. Tādēļ mums vajadzētu to atcerēties arī tad, kad 2014. gadā būs jaunās Eiroparlamenta vēlēšanas. Atceroties 2007. gada regulu, Rībikungs bija referents, viņš veda sarunas un uh, Arī viņš noteikti ļoti labi atminas, ka mēs visi parlamentā neatkarīgi no politiskās piedarības uzskatījām, ka visaponēšanas regula ir ļoti veiksmīga. Un ir tikai viens jautājums, kā regulēt šīs cenas, eh, ko tas nozīmēs ehm, dalībvalstu operatoriem, vai kaut kas tiks mm, sadārdzināts, un vēl mēs sapratām, ka 2007. gadā nebija pietiekam daudz viesabonēšanas uh, pakalpojumu, ne, tas netika, uh, šis pakalpojums netika ļoti daudz izmantots, un līdz ar to mūsu rīcībā arī nebija pietiekam daudz skaitļu, lai veiktu tādu aptverošu statistiku. Runājot par jauno priekšlikumu, es pat vēl neesmu uh, noformulējis savu viedokli. Man Noteikti vajadzētu labāk iepazīties ar Bereka paziņojumu, bet domāju, ka izvēlētā pieeja ir laba. Jūs runājat ne tikai par cenu griestiem, bet arī par struktūrālām izmaiņām. Jā, šie cenu griesti, runājot no tāda politiskā viedokļa, tā ir tāda visai neveiksmīga pieeja. Bet ir jauki, ka jūs šeit mēģināt runāt par tirgu, par konkurences veicināšanu, un tādēļ jūs izvēltā pieeja man šķiet veiksmīga. Labprāt eh, vēlētos, lai abi kolēģi pastāstītu, kādi struktūrālie pasākumi ir paredzēti, jo es īsti nesaprotu, ko jūs domājāt. Tālāk, vēl viens jautājums Berek pārstāvim. Jā, mēs runājam par uh, tīklu atdalīšanu, uh, vai tas nozīmēs, ka jauni operatori varēs vieglāk iz, ienākt tirgū, vai uh, kāds konkurents ir sūdzējies Berek? Uh, vai viņi teica, ka viesabonēšanas tarifu dēļ eh, kāds operators nav iekļūst tirgū vai nē. Kas tad īsti notiek? Labi, mēs saprotam, ko uzskat patērētāji, bet ko par to visu domā operātori? Un visbeidzot, man šis priekšlikums šķiet veiksmīgs. Mums jārunā ne tikai par iekšējo tirgu, bet arī par regulu, par viesabanošanas cenām. Nevien es, bet arī citi kolēģi ir uzdevuši jautājumus komisijai, vai mēs nevarētu šo problēmu beidzot labāk risināt. Rūbīga kungs eh, runāja par situāciju tieši Eiropā, bet kas notiek citās valstīs, eh, piemēram, arī Izrēlā, nu tur ir eh, piec ciparu skaitļos mērāmi Eh, rēķini, ja jūs, piemēram, mēģināt kaut ko lejuplādēt internetā, atvērt kaut kādu internetu lapu, par to ir jāpiedomā. Un tādēļ vēlējos uzklausīt eh, komisijas pārstāvu viedokli, jo Bereka eh, pārstāvu viedoklis bija pietiekams skaidrs. Paldies, tagad tikā kundze. Mulțumesc, domnule președinte. Paldies, priekšsēdētāji. Kā jau iepriekšējie runātāji vēlējos uzsvērt, kā Eiropas Savienības pilsoņi ļoti atzinīgi vērtēja viesabonēšanas priekšlikumu. Īstenībā tie bija ļoti taustām ieguvumi un Ehm, šī regula nekavējoties uzlaboja pilsoņu dzīves. Bet, diemžēl, iekšējā tirgu situācija nav tik rožaina. Neskatoties uz regulu, ehm, bieži vien ehm, noteiktie tarifi ir gandrīz maksimālo tarifu apjomā. un nevienmēr tiek izmantoti eiro tarifi. It sevišķi runājot par datu pārraidi, datu viesabonēšanu. Esam saņēmuši ļoti daudz uh, sūdzību no pilsoņiem. Le, uh, eh, subiacente aferente. Mūsuprāt, vajadzētu harmonizēt arī cenas par izziņām. Ja tiktu ieviesti šādi noteikumi, es būtu ļoti gandarīta. Nu, pakāpeniski, protams, to vajadzētu darīt. Bet vajadzētu noteikt arī to, cik ilgā laikā ir e, jāpāraida viena izziņa, jo bieži vien tā e, ļoti būtisks izziņas tiek saņemtas e, vairākas stundas pēc tam, kad tās tiek nosūtītas pat vairākas dienas ar vairāku dienu kavēšanos. Tādēļ vajadzētu padomāt arī par tādu eiro tarifu, vienotu eiro tarifu pārejas laikā lai būtu vienotas cenas. Mēs eh, īsti vēl nezinām, eh, kādu iespaidu uz patērētājiem atstās piedāvātie struktūrāli pasākumi, runājot par 13. pantu. šeit ir eh, noteikti pasākumi, lai atcelt kaut kādus atsevišķus tarifus vairumtirdzniecībā. Mēs uzskatām, šādi pasākumi ir nepieciešami tikai tad, kad jau būs struktūrāli pasākumi un tad, kad beidzot būs izveidots iekšējais tirgus šajā sektorā, un kad tā, eh, tirgus uh, varēs regulēties pats par sevi. Būtu ļoti jauki, ja Berek eh, regulāri mums piedāvā datus par to, kādas ir cenas par izziņām, par datu viesabonēšanu, par zvaniem un tā tālāk. Un šie iegūtie dati ir jāpiedāvā nevien komisijai, bet arī parlamentam. Vismaz divreiz gadā. Tāpat vajadzētu parūpēties par to, lai mobilā telefona uh, īpašnieks varētu izvēlēties dažādus operators, lai viņš varētu pārslēgties no viena operatora uz citu, ja viņš izmanto viesabonēšanas pakalpojumus. Tātad, lai ar vienu un to pašu SIM karti viņš varētu pārslēgties no viena operatora uz otru tagad beigšu savu uzstāšanos, bet eh, debatas vēl nav noslēgušās, jo ir jāapmainās viedokļiem. Eh, jā, regula ir katrā ziņā nepieciešama un mēs jau pieprasījām eh, pēdējo gadu laikā, lai šāda regula tiktu pieņemta. Katrā ziņā ir ļoti jauki Eh, kā tiek samazināts maksimāls cenas un arī nākotnē tās pakāpeniski tiks uh, spiestas uz apakšu. Protams, pateicoties šādiem struktūrāliem pasākumiem, mums uh, izdosies izveidot uh, konkurēt spējīgu iekšējo tirgu. Ja mēs runājam par korporatīvajiem klientiem un viņiem noteiktajām uh, maksimālām cenām, tām vajadzētu stāties spēkā tikai pēc 2015. gada. Paldies! Tagad došu vārdu komisijas pārstāvim. Jā, tik uzdots ārkārtīgi daudz jautājumu un došu nekavēties vārdu tavārē kungam, lūdzu. Reikam čūgai. Thank you, Mr. Chairman. Paldies, priekšsādātāji. Liels paldies par jūsu komentāriem. Es uzklausīju vairākus komentārus, uz kuriem man šķiet, man nav jāatbild, taču izskanēja arī vairāki jautājumi, uz kuriem mēģināšu atbildēt. Es domāju, ka Berek pārstāvis uh, labāk spēs izskaidrot jautājumus, kas saistīti ar Bereka pieeju, bet es tad atbildēšu uz tiem jautājumiem, kas tika uzdot attiecībā uz manu jomu. Un vispirms te Kastījo kundze interesējās, kādas ir pamatatšķirības starp komisijas un Bereka pieeju. Viņa uzskata, ka Bērek nevisai uzticas operatoriem, kamēr komisija gan uzticas viņiem, piedāvājot risinājums tirgumu. Tā varētu būt taisnība. Tā es varētu sacīt mm, saskaņā ar to, ko mums pastāstīja Fonteina kungs un es pats. Struktūrālie pasākumi, ar kuriem nākam klajā, noteikti ietekmēs tirgu. Un tā pašā laikā, ja mēs paļaujamies uz to, tad mums tomēr ir arī jāveido iniciatīvas, lai operātori šos risinājumus īstenot pēc iespējas ātrāk. Operatoriem ir jāievieš šī risinājuma pēc iespējas ātrāk. Mēs, protams, varam izstrādāt savus noteikumus tiesību aktos, taču tie būs operatori, kas šos pasākums īstenos. Uh, ieviesīs no tehniskā viedokļa. Un līdz ar to mums ir viņi arī jāmotivē, lai viņi visu to ievies pēc iespējas ātrāk. Un tāpēc mums, tā mēs uzskatām, ir jāveicina viņa motivācija. Un tāda ir šo piedāvāto un iepirkto cenu atšķirību novēršanas pamatīdēja. Un ja līdz 2015. gadam e, tirgus liecinās par to, ka cena ir konkurētspējīga, tad pasākumi ir attiecīgi īstenot, tad arī rezultāts tiks sasniegts. To es gribētu šeit uzsvērt. Protams, vienlaikus mums ir jāpārliecinās par to, ka ja mēs esam bijuši pārāk optimistiski un rezultāts netiek sasniegts, tad pārskatā mums tas ir jātaino, vai nu tas attiektos uz struktūrāliem pasākumiem, ko citu, pie tā tad ir jāstrādā. Tātad tajā pašā laikā mums ir jānodrošina labums patērētājiem un jānodrošina tas, ka uh, operatoriem ir motivācija uzlabot konkurences tirgu. Un Rūbiga kungs Mm, runāja par datu viesavanāšanas cenām. Tās tiešām ir ļoti augstas, un es domāju, ka tādā līmenī tās paliks vairākus gadus. Es negribētu jums ierosināt, eh, tā ir pielādēt filmu, izmantojot viesavanāšanas pakalpojums. Nu, šī problēma vēl nav atrisināta. Protams, ka te ir jautājums, kā mēs varētu risināt šīs cenu atšķirības starp iepirkumu un pārdošanas cenu Bet, kā jau sacīju, no rīta e, mums ir jāparedz e, iespēja konkurencei attīrī, e, attīstīties, mums ir jāparedz mehānismus, lai to veicinātu, un jāsamazina šīs cenu atšķirības, jānosaka šī cena tādā līmenī, kas nodrošinātu vismaz minimālu patērētāju aizsardzību. Nu, mēs šo ideālu nesasniegsim tūlīt pat, tas nu, mums ir jāapzinās Tātad cenu atšķirības starp uh, vietējiem pakalpojumiem un viesabanēšanas pakalpojumiem netiks atrisināts uzreiz. Mums nepieciešams laiks, lai situācija uzlabotu, taču kombinējot dažādas pasākumus, mēs ceram agrāk vai vēlāk tomēr pie šī rezultāta nonākt. Un izteroja kungs pieminēja to faktu, ka patērētājiem ir jābūt izvēlei Tieši to mēs cenšamies veicināt, izstrādāt mūsu priekšlikumu. Un tad vēl bija jautājums par mazajām dalību valstīm. Un vai priekšlikums pievērš tām īpašu uzmanību? Nu, pirmkārt, ja mēs paraugāmies uz um, pārdošanas cenām, tad tajā tabulā atainojas, ka cenas nosaka šie normatīvie griesti. Līdz ar to atšķirības starp valstīm nav lielas. Bet, ja mēs paraugāmies uz alternatīvajiem piedāvājumiem, tad, protams, te atšķirības ir lielākas. Taču, diemžēl, šīs alternatīvas nevienā no valstīm nenodrošina tādas cenas, kas būtu lielā mērā mazākas par noteiktajiem cenu tarifu griestiem. Uh, Un turpinot par mazajām valstīm, jo īpaši mazajiem operatoriem izskanēja arī citi jautājumi. Kā mūsu priekšlikums nodrošināt to, ka mazie operatori var izmantot godīgus noteikumus, tādas pašas, kāda ir lieliem operatoriem? Es domāju, šajā ziņā ir jānorāda uz divām lietām. Vispirms tā tad ir atšķirības starp vairumtirdzniecības, mazumtirdzniecības cenām. Ja mēs gribam nodrošināt godīgus spēles noteikums, tad mums jānodrošina, ka iepirkuma cenas visiem operatoriem, lieliem maziem, ir vienādas. Un tās tādas būtu arī jaunajiem iespējamiem operatoriem. Un tad tādā veidā mēs eh, varētu nodrošināt interesantus eh, piedāvājums patērētājiem attiecībā uz pārdošanas cenām. Tātad cenas, eh, maksimālās cenas, ko nodrošinām iepirkumam, ir diezgan striktas. Tās nav orientētas uz eh, izmaksām. Tomēr es domāju, ka mazajiem operatoriem un iespējami jaunajiem operatoriem šādā veidā mēs varētu nodrošināt eh, godīgus spēles noteikumus, un tā viņi varētu konkurēt arī ar pastāvošiem operatoriem. Un tad vēl bija jautājums no Belēta kunga par eh, situāciju citās trešās valstīs ASV, Izrēlā. Diemžēl es nevaru sniegt atbildu šo jautājumu. Vienkārši tā iemesla dēļ, ka viesabenēšanas tirgus tiek eh, regulēts tikai Eiropas Savienībā. Un līdz ar to mums ir dati par Eiropas Savienības dalību valstīm. Citās uh, pasaules daļās nav šādu statistisku datu, ir tirzniecības nolīgumi, bet, nu, es nezinu, varbūt uh, Bēreka pārstāvim ir kāda informācija par cenām, bet man, diemžēl, pat labam nav šādas informācijas. Un tad man jāsaka, es, protams, neesmu atbildīgs par um, sieviešu rokas somiņu izmaksām. Uh, protams, ka tas cietīs no šī priekšlikuma, taču esmu pārliecināts, ka arī šī tirgus nozare radīs iespēju, kā nezaudēt uh, ienākums, izstrādās varbūt jauns produkts. Bet, nu, ja tāds uh, būtu mūsu regulas rezultāts, tad man jāsaka, es būtu visnotaļ gandarīts par to. Lamberta kungs jautāja, vai mēs uh, apspriedāmies ar patērētāju aizsardzības organizācijām pirms mūsu priekšlikuma izstrādāšanas un pirms sabiedrisko diskusiju organizēšanas. Mēs apspriedāmies ar visām iesaistītām pusēm pēdējo gadu laikā, tā skatā arī patērētāju aizsardzības organizācijām un arī, protams, šīs nozars pārstāvjiem. Un ir diezgan pārsteidzoši, un tas tikai attaino vēl jau labāk šī viesabināšanas tirga sarežģī, tirgu sarežģītību, tas fakts, ka visi ir meklējuši alternatīvas risinājums, lai veicinātu konkurenci viesumnešanas tirgu. Taču fakts ir tāds, ka nebija reāli priekšlikumu. Mums nebija laika izstrādāt konkrētus priekšlikumus attiecībā uz struktūrāliem pasākumiem, kā mēs tos devējam un ar neko tādu nenāca klajā arī rūpniecības nozars pārstāvi. Un Bērek uh, pārstāvi varbūt uzskata, ka ir kāda alternatīva risinājuma. Bet, vārds sakot, mūsu diskusijas tobrīd bija visnotaļ abstraktas un tikai pēc sabiedriskās apspriedes, pēc visa šī garā procesa, mēs varējām nākt klajā ar mūsu priekšlikumu, kurā tika izskatīti visi piedāvātie argumenti. Es domāju, tas bija pareizais risinājums. Mēs nesaņēmām uh, komentārs uh, par mūsu struktūrālajām pārmaiņām no patērētāja aizsardzības organizācijām vai citiem, bet es domāju, tagad mēs drīz varēsim iegūt informāciju, viņu reakcijas. Protams, patērētājus interesē pēc iespējas labāki piedāvājumi samazinātas cenas un uh, lab, lab, pakalpojumu kvalitāti. Līdz ar to patērētāju aizsardzības organizācijas fokusējās uz uh, cenu regulēšanas jautājumu. Un jo runājot par to, vai uh, konkurences ģenerāla direkt, direktorāts ir izvērsis izmeklēšanu. 2010. gadā bija e, izpēte par viesabunēšanas tirgu, un tās, tās rezultāts patiesībā nebija nekāds. Bet šajā gadījumā es nezinu, vai pastāv kāds kartels. Ja es to zinātu, tad, protams, mēs varētu e, uz to norādīt konkurences ģenerāla direktorāta. Bet tā varētu būt, ka mūsu regulā cenu ierobežojums rada iespēju operatoriem apvienoties. Nu, tas neatiec uz konkrētu tādu tiešu vienošanās par cenām, bet uz tīri tādu reakciju viņi paraugās, kādas ir noteiktās cenas. Uh, un nu, tad viņi tā attiecīgi reaģē, un tas attiecas uz uh, katru uh, ceturksni bereka publicētajām cenām, un tad uh, šis or, šie uzņēmumi var vienkārši vienoties par viņu cenām, noteiksim šādu cenu, un tad mēs varēsim saņemt šādus ienākumus, un tas mums nodrošinās stabilu dzīvi. Nu, tas fakts, ka cenas uh, apkopojas uh, tieši šo maksimālo tarifu uh, apvidū ir šīs regulas rezultāts, un tad tam mums jāmeklē alternatīva risinājuma. Vēl bija jautājumi par struktūrāliem pasākumiem, kas tie tādi īsti ir, kādi tie ir. Un mūsu viedoklis, tātad komisijas un Berga viedoklis te atšķiras. Es mēģināšu vēlreiz paskaidrot, kas ir šie struktūrālie pasākumi. Tad ir divi priekšlikumi. Uh, tā tad vairumtirdzniecības piemērošana, kā tad visi mobilie uzņēmumi, jebkurš, kurš grib piedāvāt mobilos pasākumus, tiem visiem ir pieeja viesabinēšanas pakalpojumiem no mobilo operatoru puses. Un tas manā skatījumā atbilst arī Berek viedoklim, par to mēs par vienotību. Un vēl cita struktūrālo pasākumu uh, daļa ir saistīta ar šo atsaistīšanu. Tātad uh, ar to, ka ir iespējams izvēlēties alternatīvos operators. Jautājums, kāds labums uh, no tā būs operatoriem, kāds no otras puses būs patērētājiem. Sāksim ar patērētājiem. Viņiem tas sniegs iespēju pāraudzīties apkārt, vai ir kādi interesanti viesabināšanas piedāvājumi, pašiem izvēlēties viesabināšanas pakalpojumu sniedzēju, kas varētu būt atšķirīgs no viņu vietējā mobilā, mobilo pakalpojumu sniedzēja. Un runājot par operatoriem, iegūstamajiem labumiem, mēs uzskatām, ka atsaistīšana ir nepieciešama. Tas arī uh, līdztekus uh, iepirkumu cenas pieejamībai. Tas paredzētu operatoriem piedā, iespēju piedāvāt standārtu iesabināšanas pakalpojums. Ja tā nav, ja tā nebūtu, tad operatoriem, eh, kuri gribētu eh, piedāvāt tikai viesabonēšanu, nebūtu iespējams eh, strādāt šai tirgū, ja, ja Uh, viesabunēšana un vietējā pakalpojuma nodrošināšana ir saistīts, kā tas ir tagad. Nu, no otras puses, operatoram arī ir izvēle piedāvāt visus pakalpojumus. Nu, vārdu sakot, mēs uzskatām, ka šī atsaistīšana ir nepieciešama. Tad vēl izskanēja jautājumi par pakalpojumu kvalitāti un uh, ilgstošu īziņu piegādi. Es domāju, mm, par to jau ir pietiekoši runa pašreizējā regulā. Vispār eh, pakalpojumu kvalitāte mobilajā tirgu un cito, citā telekomunācija tirgu ir jau skarta pamatietvarā. Tas ir nacionālo normatīvo iestāžu, regulējošo iestāžu uzdevums. Un tad tādā veidā tiek izpildīts eh, prasības pret pakalpojumu kvalitāti. Un es domāju, ka līdz ar to es varētu eh, beigt uh, savu uzstāšanos. Ja kaut ko esmu palaidis garām, esmu ar mieru atbildēt jautājumiem. Paldies. Jā, Tanis Berek. Paldies. Nu, tagad Berek ir uz tepiķa. Lūdzu. Paldies priekšsēdētāji. Centīšos neatkārtot to, kas jau ir izskanējis. Mans kolēģis no komisijas jau pieminēja vairākus aspektus, un tāpēc arī no sākuma runāšu par to, par ko runāja Dilkas Tīdokungs. Pirmam kārtām vēlos teikt, ka Dereka komisija daudzos jautājumos var piekrist viedoklim. Atsevišķos gadījumos, protams, ir viedokļa atšķirības, bet, uh, kā jau teicu, daudzos jautājumos varam viens otram piekrist. Mēs parasti sakam tā, ka, e, ja jums ir divi ekonomisti, tad jums būs trīs viedokļi. Es nezinu, vai šeit ir klāt kāds ekonomists, kas varētu varbūt apvainoties uz to, bet vienīgais, ko es ar to gribēju teikt, ka nav tāds viens risinājums, kas būtu vienīgais iespējamais. Ir absolūti dabiski, ka pastāv dažādi viedokļi par to, kā problēma ir jārisina. Runāšu par četriem jautājumiem, ka kuros uh, Bereka viedoklis atšķirās no komisijas viedokļa. Pirmam kārtam jautājums ir par uzticību attiecībā uz to, cik efektīvi ir struktūrālai pasākumi, tīpaši runājot par atsaistīšanas pasākumiem, ko komisija ir iekļāvusi savā priekšlikumā, savā stratēģijā. Mēs nesakām nekādā gadījumā, ka atsaistīšana nedarbosies, bet vienkārši esam ļoti piesardzīgi attiecībā uz to, kādi būs labumi tīri praktiski un kā tas ietekmēs patērētāju uzvedību un konkurētspēju. Jūs neatradīsim berekā, neatradīsiet berekā nevienu, kas teiks, ka konkurence nav laba un ka patērētiem nebūtu jāpiedāvā plašāks izvēles iespējas. Nē, vienkārši mēs saprotam, ka šajā konkrētajā tirgu, runājot par šiem konkrētiem pasākumiem, varbūt arī nebūs tik lielā atdeve, kā cerēts. Otrais jautājums, kur mums ir atšķirība, Tas ir jautājums par limitu līmeņiem. Jā, mēs saprotam, ka cenu limiti ir jānosaka tā, lai uzņēmumi varētu atgūt izmaksas, attiecīgi gūt arī peļņu, saprātīgu peļņu, bet tie pašā laikā mēs saprotam, ka, ja jūs plānojat piedāvāt iespēju strādāt jauniem uh, pakalpojumu sniedzējiem šajā tirgū, tad ir jābūt pietiekami dāsniem tā, lai varētu stimulēt jaunu dalībnieku ienākšanu tirgū. Un ja tik tiešām tirgū būs jauni dalībnieki, tad attiecīgi konkurence varēs pat regulēt cenu līmeņus un limiti nemaz nebūs nepieciešama. Esam diezgan piesardzīgi attiecībos konkurences apjomu, ko mēs varam sagaidīt šobrīd. Bet saprotam arī, ka šī, šis peļņas procents atšķirības starp uh, iepirkuma cenām un pārdošanas cenām, un kas, kas būtu pāris simtu procentu, es zinu, ka lielākajā daļā sektoru uzņēmumi darītu visu, lai varētu šādu peļņas procentu saņemt. Un šajā gadījumā mēs piedāvājam šādu risinājumu ar domu, ka jā, konkurence pati neatrisinās visas problēmas, tad tiecīgi patērētājs vismaz būs aizsargāts. Vēl viena lieta runājot par limitiem, kā mēs jau teicam, uh, limitiem nav jābūt mūžīgiem, jo uzreiz, kad mēs redzēsim, ka tirgus spēki uh, tiek galā ar uh, cenu noteikšanu, mm, bez regulatīviem pasākumiem, tad mēs varam arī atcelt. Bet svarīgi ir tas, kam ir pierādījuma pienākums, kam sīja runā par to, ka 2016. gadā būtu nepieciešams atteikties no limitiem. Mūsu variants būtu šāds. Limiti paliek spēkā, kamēr nav absolūtā pierādījuma, ka tirgus spēki pietiekami efektīvi regulē situāciju. Nu, kā jau teicu, ka būtu ļoti nepareizi atteikties no limitiem tajā brīdī, kad tirgus spēki vēl nav pietiekami, līdz ar to cenas atkal augs un Berek plāno pēc dažām nedēļām publiskot uh, jaunākos datus, un mēs varējām redzēt, ka attiecībā uz negurelētājiem pakalpojumiem um, mums jau liktos, ka attiecībā uz alternatīviem tarifiem būtu izdevīgāk piedāvājums. Statistiskie dati to neapstiprina. Īstenībā alternatīvo Eh, alternatīvo tarifu cenas šobrīd ir augstāks par regulēto tarifu cenām. Un vēlos arī teikt, runāt par to pasākumu, par kur runāja Fonteina kungs pašās beigās, mūsu priekšlikums būtu uh, paplašināt uh, eh, pretšoku pasākumus, iekļaujot ne tikai Eiropu, bet arī mm, citur. Mēs noteikti gribētu, lai uh, roaminga uh, piesavināšanas cenas būtu zemākas ne tikai Eiropā, bet arī citur. Nu, to varbūt mēs nevarēsim šobrīd panākt, bet uh, vienīgais, ko mēs varam, ir tas, lai patērētais saņemtu paziņojumu, ja pastāv iespēja, ka uh, persona varētu iztērēt pārmērīgu summu viesabanēšanas pakāpojumiem. Manuprāt, tas nav nekas sarežģīts, un patērētājiem tas sniegtu papildu aizsardzību. Nu, tad šajos, šajos jomās mums ir diezgan atšķirīgs viedoklis, salīdzinot ar komisijas viedokli. Un tagad atbildēšu uz dažiem jautājumiem, kas tika konkrēti uzdoti no deputātu puses. Pirmam kārtam runājot par konkurenci. Un es jau pieminēju šeit vienu no aspektiem. Ir tas jā, ka mēs, protams, varam regulēt to, ka cenas nepārsniegs noteiktu limiti, uh, Bet eh, ko mēs nevaram regulēt, ir eh, likt eh, konkurencē plaukt. Nu, šobrīd tā tas arī ir. Mēs varam kontrolēt, bet mēs nevaram, neredzam konkurenci. Un vēl viena lieta. Skaidrs, ka pakāpojums niedzēji konkurē savā starpā, ja vien tas ir viņu interesēs, komerciālais interesēs, ja intereses nav, konkurence nenotiek. Un tas pats attiecas arī uz atsaistīšanas pasākumiem, ko piedāvā šobrīd komisija. Nu jā, jā, būs pienākums atsaistīt, jā, nu tad viņi to darīs. Bet jautājums ir, kā tas ietekmē situāciju ar patērētājiem, vai šīs jaunās iespējas tiks izmantotas tā, lai piedāvātu labākus, zemākus tarifus. Ja nē, tad pasākums nemaz neietekmēs patērētāju ikdienu par datu uh, cenām. Es saprotu Rubika kunga teikto par to, kā ārpus Austrijas viņš uh, lejuplādē filmas par briesmīgu naudu. Jā, nu, nav nemaz tik vienkārši ierobežot uh, ierobežot uh, iespējas uh, Uh, attiecībā uz uh, jūsu telefonu mm, izmantošanu ārzemēs. Daudzos gadījumos telefoni paši sazinās ar serveri un saņem kaut kādus datus un pakal, pat, pakalpojumu patērētājiem nemaz nav nepieciešams apstiprināt vai kādā veidā uh, piekrist datu saņemšanai. Runājot par cenām un izmaksām, mums ir dati, decembra ziņojumā tie tika publiskoti. Un te bija informācija par to, kādas ir izmaksas roaminga pakalpojumiem. Es nekādā gadījumā nesaku, ka šie ir viss, viss precīzākie dati. Mēs daudzos gadījumos a, balstījāmies uz nocošo informāciju un uz izmaksu modelēšanas iespējām, kas arī ir no, novecojuši, bet, bet es varu teikt, ka izmaksas attiecībā uz viesabunēšanas pakalpojumiem nav nemaz tik ļoti atšķirīgas no izmaksām sniedzot šos pašu pakalpojumus valsts iekšienē. Un tāpēc jūs varat vienkārši paskatīties, cik uh, izmaksā pakalpojumu sniegšana valsts iekšienē un zināsiet aptuveni, kā tas arī izmaksātu viesabunēšanā. Par uh, nelieliem operātāriem. Attiecībā uz viesabunēšanas pakalpojumiem Mēs zinām, ka patērētāji, kas nāk no mazajām valstīm, diemžēl nevar baudīt tikpat uh, veiksmīgus risinājumus kā patērētāji no lielākām valstīm. Un, un runājot konkrēti par mazajiem operatoriem, jā, viņi saņems attiecīgo aizsardzību attiecību uz jaunajiem uh, izmaksu veidiem, pērkot datus, Nu jā, lieliem uzņēmumiem tas nemaz nav vajadzīgs, viņi paši var veiksmīgi panākt labu cenu. Savukārt maziem uh, uzņēmumiem šāda aizsardzība ir vajadzīga. Un uh, salīdzinot ar patērētājiem piedāvāto cenu limitiem, šeit iepirkuma cenu limiti es varu teikt, ka šeit iepirkuma cenu tirgus nestrādā tik veiksmīgi, arī tāpēc šeit ir jānodrošina regulējums. Līdzīgi veizaram, es arī uzskatu, ka, ka arī man pietrūkst uh, attiecīgā chromosoma, lai saprastu, kāda funkcionē sievietes somiņa. Bet, nu, es nezinu, vai tu tuvākai nākotnē varēs panākt tādu risinājumu, kā es jau teicu, vissvarīgākais ir komerciāla interese. Uh, Un es nezinu, vai būs komerciāli izdevīgi piedāvāt Eiropas uh, aptvērumu tarifu. Nu jā, tādā gadījumā jums nevajadzēs um, stiept līdzi tik milzīgu telefonu daudzumu jūsu somā. Lambert kungs teica, ka ir, um, viņš pajautāja par to, kāda ir uh, saikne starp uh, izmaksām un cenām. Nu, ir tā, ka normālā tirgu ir jābūt sasaistes ar patērētājiem piedāvātajām cenām un reālajām izmaksām vai iepirkumu cenām, un ka ir jābūt kaut kādam loģiskam procentu, peļņas procentam. Runājot par struktūrāliem pasākumiem, kā Fontaina kungs jau pieminēja savā komentārā, mēs esam diezgan daudz darba ieguldījuši pagājuši gadu. Mēs esam nopietni domājuši par to, vai ir uh, kādas labs struktūrāls pasākums, kas uh, varētu risināt problēmu arī ar uh, limitiem. Mm, komisija šobrīd piedāvā duālo stratēģiju. No vienas puses ir uh, cenu limiti, no otras puses struktūrālie pasākumi. Uh, mums šķiet, ka tas ir pilnīgi loģiski, bet jautājums paliek, kuru tad īsti struktūrālo pasākumu mēs izvēlēsimies. Būtiskākais, lai pasākums būtu lēti un vienkārši ieviešams Bet šeit ir ļoti svarīgi, lai tirgus dalībnieki kritiskā māsa varētu to atbalstīt. Savādāk struktūrāls pasākums realitātē nebūs tik efektīvs. Nībleres kundze jautāja par to, vai ir mm, šobrīd informācija par to, ka tika liektas iespējas piekļūt tīklam. Es domāju, ka uzņēmumi visu laiku mēģina piekļūt tīklam, un dažos gadījumos uh, tas arī nesanāk. Tātad dažos, dažos gadījumos uh, ir saņemts atteikums vienkārši tādēļ, ka tas neatbilst komerciālām interesēm. Regulātori parasti par to nedzird vienkārši tādēļ, ka šis nav regulēts pasākums. Jā, nu tie, kas nav saņēmuši piekļuvu tirgumu, viņi noteikti padomā, nu, ka nav nemaz. Uh, liederīgi iet pie regulātora par to runāt, jo diez vai regulātors daudz varēs man daudz palīdzēt. Uh, šī bija, šīs bija atbildes uz jūsu jautājumiem, un jā, ir vēl kaut kas lūdzu. Priekšsēdētājs, liels paldies mūsu trīs viesiem. Viens no viņiem devās prom mazliet ātrāk, un paldies, protams, arī jums, deputāti, par daudziem jautājumiem, par komentāriem. Es domāju, ka tiešām ir ļoti labi, ka mēs varējām šo jautājumu apskatīt plašākā Uh, apmērā, jo par viesabonēšanu būs jārunā daudz. Mēlos arī pateikties. Uh, tikko man saņēma informāciju, ka mums pēcpusdienā būs jāsamaina punkti vietām, 4 un 6 jāsamaina vietām. Tā tas nozīmē, ka Ceturtajā punktā, kur mums ir dažas tehniskas problēmas, to mēs izskatīsim mazliet vēlāk. Tas nozīmē, ka sesto punktu mēs izskatīsim ātrāk par ceturto. Tad vispirms seši, un tad sestā punktu vietā būs ceturtais. Vēlreiz paldies visiem, lai jums labi garšo, tiekamies pavisam drīz.